Dear colleagues, somebody has stolen our... Just, yeah. Dažie kolēģi, kāds nozaga manu āmuriņu, nu, es nevaru tā tad pievērst tādā veidā jūsu uzmanību, bet mums katrā ziņā ir jāsa, jāsāk sanāksme, jo darba kārtība ir ārkārtīgi piesātināta. Day, Oleničaka kungs ir ieradies, un mēs varam uzreiz ķerties klāt darbām, runāt par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam un makro reģionu nozīmi turpmākajā kohēzijas politikā. Došu vārdu Oleničaka kungam, lai viņš varētu iepazīstināt ar savu ziņojumu, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, szanowni goście. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, dārgie viesi. Sākumā vēlējos pateikt sirsnīgu paldies visiem kolēģiem, kas eh, palīdzēja tapt dokumentam, sekretariātam, ēnu referentiem un visiem pārējiem. Vēlējos pateikties par vērtīgajām piezīmēm arī kolēģiem no Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un reģionu komitejas. Ziņojumā ir dažādi priekšlikumi un uh, vērtīgas atziņas, kas uh, nākuši no mūsu pēdējām diskusijām. Es vēlējos pateikt, ka šis ziņojums tiks apspriests arī vides un transporta komitejā. Un, uh, un šis dokuments tā tad ir sadarbības augurs, to, ar to jūs tagad varat iepazīties. Tas ir vairāk komiteju sadarbības rezultāts. E, šeit ir vairāki ieteikumi, un tie ir saistīti ar politiskajiem centieniem. Ja jūs aplūkojat budžeta plānošanas periodu no 2007. līdz 2013. gadam, tad tas ir tas ietvers, e, kura iekšienē mēs darbojamies. Un, ja mēs runājam par Baltijas jūras reģionu politisko stratēģiju, šeit tik piedāvāts liels skaits dažādu vadlīniju. Protams, ir citi e, strateģiski reģioni - Alpi, Vidusjūras reģionu valsts un citi. Protams, e, Eiropas parlaments pievēršas arī šiem reģioniem pietiekam uzmanīgi savu sasaukumu laikā. Baltijas jūras reģiona stratēģija, protams, ir nozīmīga. ir vairāki projekti, piemēram, projekti, kas ir veltīti atjaunīgiem energoavotiem, un eh, tas, protams, ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības strateģiskajiem mērķiem - īstenot eh, efektīvus, eh, vides standartiem atbilstošs transporta tīklus, un līdz ar to mums ir jāsadarbojas arī ar transporta komiteju strādājot pie šī ziņojuma. Esam redzējuši tādas nepareizas proporcijas viena reģiona ietvaros, dažādās reģiona daļās. Ir tādas daļas, kur ir ārkārtīgi augst attīstītas tehnoloģijas, bet citi reģioni, cits reģiona daļas atkal uh, Eh, velkas nopakaļs, ja tā drīkst teikt. Protams, eh, šīs atšķirības, eh, šīs nepareizās proporcijas ir jāizskauž, nevis jāpiecieš tā, to tālāk eksistence. Jāpadomā, ka šī stratēģija ir jābalst uz kohezijas politiku, lai mēs varētu uzlabot koordināciju, piemēram, arī ar citām politikas jomām, ar transportu, kā jau minēja, dzīvesaimniecību un kopējo lauksaimniecības politiku. Tāpat šie jautājumi tiek apspriesti arī uh, cita veida tikšanās laikā, un Baltijas jūras stratēģi, stratēģija var ļautu veikt eh, ciešāku un dziļāku integrāciju šajā reģionā. Tādēļ mums jādomā arī par makro reģionu pieeju. Mums ir jāuzlabo dažādu galvaspilsētu, pilsētu integrācija šajā politikā, un es to nenogurs atkārtoju. Ir vairāki instrumenti, jums ir jākoordinē tas, kas notiek nozarē, kas notiek kultūras jomā, kas notiek arī izpētes un zinātnes jomā. Īpaši uzmanība ir jāpievērš arī izglītībai un arī akademiskajai izpētēji šīs nozares ļoti cieši sasaucas ar to stratēģiju, ko mēs jau apspriedām 2020. gada stratēģijas kontekstā. Šis nav tikai tāds tehnisks dabas jautājums. Mums ir jāpadomā par to, ka tas īstenībā ir uh, modinājis tādas visai nopietnas emocijas. Es par šīm problēmām nevaru runāt tā mierīgi. Jādomā arī par finansējumu, par to, kā finansēt makroreģionus, jo makroreģionālā pieeja nozīmē to, ka eh, finansējums nāk, piemēram, no dažādām pozīcijām, no dažādiem fondiem. Daļa no naudas tiek piešķirta pateicoties kohēzijas fondam. Mums, protams, vajadzētu mēģināt uh, lietu izanalizēt pietiekam dziļi, eh, padomāt par to, kā eh, visa šī stratēģija tiks finansēta nākotnē. 21. punktā jūs varat iepazīties ar eh, to, kādas ir finansējuma aprises nākamo gadu laikā. Tas, eh, tie bija mani ievadvārdi, un es ar uh, lielu nepacietību uzklausīšu kolēģu komentārus. Paldies, Bastināru kungs ir pirmais, kas izteiksies, lūdzu. Much, uh, Paldies. First, like... Pirmām kārtām vēlējos uzteikt uh, dārgo Oleņičaka kunga par izcilo darbu. Ziņojums ir saskaņots, ļoti labi līdzsvarots un, protams, ņem vērā uh, visus galvenos akcentus, kas ir jāpiemina, ja runājam par Baltijas jūras stratēģiju un citām reģionālajām stratēģijām. Jaņem vērā, ka mēs esam atbildīgā komiteja, kas strādāja pie šī ziņojuma, es vēlējos pasvītrot vairākus uh, jautājumus, uh, kam jāpievērš pietiekam liela uzmanība. Uh, Vēlējos pateikt, ka šajā stratēģijā ir jāiesaista arī um, tās valsts, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, it sevišķi makroreģionālajā stratēģijā. Es vispār nezinu, kā Baltijas jūras stratēģija var pamatoti un pietiekami rūpīgi īstenot, ja tajā netiek iesaistīts visas interesētās puses. Uh, Ir valstis, kas, piemēram, nav ne Eiropas Savienības dalība valsts, pat ne kandidātu valstis, bet tām noteikti ir ļoti liela ieteikuma tieši uz šo reģionu, un bez to līdzdalības izvirzītos mērķus nevarēs sasniegt. Ja mēs runājam par Baltijas jūras stratēģiju, tas ir, tā ir jāpapildina ar sadarbību, jāpapildina ar Eiropas, ar trešo valstu līdzdarbību. Tad, kad bija Zviedrijas prezidentūra, Malstrēms kundze teica, jā, Nord Stream cauruļvats, eh, tas ir pieminēts Olēņičaka kunga ziņojumā, tas ir tikai tāds komerciāls dabas projekts, nekas vairāk. Bet, darbie kolēģi, es jums vēlējos atsaukt atmiņā, ka pagājuši nedēļa Putina kungs paziņoja 2011. gadā, šis projekts tiks palaists, tas darbosies par 100%. Nu, ļoti skaisti, bet kādu lomu šeit būtu spēlējama Eiropas parlamentam, ir sevišķi ņemot vērā to, ka jau ir spēkā stājies Lisabons līgums. Kopīgā enerģētikas politika ir daļa no kopienas politikas. Es vēlējos kolēģiem atgādināt, ka šis projekts, protams, atstās ļoti lielu ietekmi uz vidi, un e, tas ietekmēs kūģošanas iespējas Baltijas jūrā. Protams, tas arī E, neatstās neskartu drošību un uh, projektu īstenošanu kā tādu. Vēlējos jums atsaukt tādu miņā, ka pirms diviem gadiem divi komisāri, Dimas kungs, vides komisārs un enerģētikas komisārs Piebalkungs, report... Viņi abi mums uh, apsolīja, toreiz tika runāts par Libitska kunga ziņojumu, to pieņēma deputāti ar lielu balsu vairākumu, un komisāri mums apsolīja, ka komisija pamatīgi informēs parlamentu par to, kādas eh, problēmas varētu rasties pēc tam, kad viņi būs veikuši rūpīgi ietekmes izvērtējumu attiecībā uz vidi. Tas tā tad bija pirms diviem gadiem. Mēs neesam nevienu raksta galīgu sagaidījuši no Eiropas komisijas. Tur nav veikts nekāds vides izvērtējums. Tātad parlaments atkal ir atstāts maliņā. Otrs jautājums, kas ir ļoti svarīgs, runājot par šo projektu, protams, šeit jādomā par visu Baltijas jūru. Tātad, kā mēs varam pietiekam ātri reaģēt uz dažādām katastrofām, jo var būt tehniski negadījumi, var būt teroristu uzbrukumi. Mums teica, ka tas varētu eventuāli ietekmēt visu reģionu. Ko mēs darīsim šādos dramatiskos gadījumos? Tur ir NATO teritoriālie ūdeņi, Eiropas Savienības ūdeņi, un tad varētu pat teikt, ka tādi anti-NATO teritoriālie ūdeņi. Bet nav piedāvāti nekādi militāri risinājumi. Un ko tad mēs darīsim, ja vajadzēs pietiekam reaģēt? Mums vajadzētu piezvanīt uz uh, Briseles NATO štābu un pateikt, nu, dariet kaut ko, ko jūs mums varētu ieteikt, ja radīsies problēmas Baltijas jūras teritorijā, ko mēs darīsim. Piemēram, Krievijas flote tur ieradīsies un mēs nezināsim, ko darīt. Un vēl ja mēs runājam par to, kādu ieteikumu sev līdzi nesīs šī stratēģija, protams, Eh, jāņem vērā, ka šie cauruļvadi ir milzīgi, tie ir esni apmēram divu metru diametrā, un ja kaut kas notiks, kurš tad maksās par zaudējumiem? Es esmu priecīgs, ka Malstrēms kundze tagad ir komisāra, viņai ļoti pragmatiska pieeja, tātad kurš maksās par zaudājumiem, par bojājumiem, nevienā kontraktā tas vispār nav minēts. Un, lai noslēgtu savus secinājumus, es vēlējos pateikt, Mums partneru attiecību nolīgumā starp ES un trešajām valstīm, piemēram, Krieviju, Ukrainu, Moldovu, Serbiju, jo tas, protams, arī tiek papildināts ar Donavas stratēģiju. Tātad šajos nolīgumos ir jāiekļau visi um, juridiskie saistošie instrumenti, kas attiecas arī uz biodaudzveidību. Uh, jo jāpadomā arī par mūsu kopīgo kohēzijas stratēģiju. Krievija parakstīja ESPA konvenciju, tas ir nozīmīgs instruments, lai ievērotu vidas standarts, bet Krievija tā arī nekad šo konvenciju nav ratificējusi. Es vēlējos pateikt, ka šis ziņojums eh, spēr tādus novatoriskus soļus eh, makro reģionu kohēzijas politikas jomā, bet es vēlētos, lai Olēņiča kungs tajā ņemta vērā arī mūsu paustās bažas un rūpes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi. Paldies Baštinārkungam un tagad Cēlērkungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikties Olēničaka kungam par viņa ziņojumu. Esmu tāpat pateicīgs par tām konsultācijām, kas uh, norisinājās pirms ziņojuma tapšanas, un uh, es varēju ļoti labi sarunāties ar ēnu referentiem no savas politiskās grupas. Iepriekšējais runātājs teica, ka mums ir jāņem vērā arī makroreģionālā pieeja. Ja? un ka šis ir tāds kā pilotu projekts, tādēļ mums ir jābūt eh, nu, pietiekam uzmanīgiem un tajā pašā laikā ir jāiesaistās šajā projektā pietiekam cieši. Kādi būs Eiropas Savienības izvirzītie mērķi, proti uz visu raudzīties caur tādu makro reģionu prizmu? Kādēļ es ko tādu vispār saku? Makroreģionālās stratēģijas, kas norisinās Eiropas Savienības līmenī, varēs nēst cerētos augļus tikai tad, ja dalību valstis, kas atrodas šajā reģionā, arī aktīvi piedalīsies stratēģijā. Tā ir galvenā panākuma ķīla. Ko mēs tagad konstatējam? Ka valstis, reģioni, salas, kas atrodas šajā reģionā, ļoti aktīvi ir iesaistījušās kopīgajā darbā un arī ļoti daudz sagaida no mums. Tā atbalsts, kas nāk no dalību valstīm, gan ir visai atturīga. Lisabonas līgums nosaka, ka tagad ir jābūt ciešākai sadarbībai starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Tas tajā ir atrunāts. Tādēļ mums vajadzētu vadīties pēc pareiziem impulsiem, proti, eh, ka ir jāuzrunā nacionālajie parlamenti, kas atrodas Baltijas jūras reģionā, un tie ir aktīvi jāiesaist šajā stratēģijā. Makro reģionālajai pieejai tikai tad būs eh, panākumi, ja tā būs starpdisciplināri, ņems vērā visas uh, eh, nozars. Mums, protams, tādēļ eh, visi centieni eh, dažādās politikas nozareis ir labāk jākoordinē. Ja runājam par Baltijas jūru, ir ziņojumi, kas izstrādāti vismaz divās komitejās, un tur ir atrunāts vairāk tādas, nu, atsevišķas problēmas. Un tur nepietiekami ir pieminēta Baltijas jūras stratēģija, kā tā vispār neeksistētu. Un um, ne tikai reģionālo lietu komitejai ir jāpievēršas stratēģiskajai pieejai, nē, tai ir jābūt tādai pieejai, kas attiecas uz visām politikas nozarēm, kas varētu palīdzēt spēcināt Baltijas jūras reģionu un arī atrisināt tajā valdošās ekoloģiskās problēmas. Trešo valstu iesaistīšana, par to jau izteicās citi kolēģi. Uh, Un uh, problēmas Baltijas jūras reģionā nerodas piekrastē. Īstenībā daudzas problēmas rodas tieši dziļāk iekšzemē, padomāsim par dažādām uh, vides eh, problēmām, kas noteikti ir jārisina, tādēļ tie kontakti, ko mēs varam izveidot, pateicoties Eiropas parlamenta saziņai ar nacionālajiem parlamentiem, protams, ir jāizmanto pēc pilna apmēra. Nu, es domāju šeit arī par Krieviju. Mums noteikti vajadzētu parūpēties, lai viņi arī tematizētu šo stratēģiju. Un tagad kāds īpašs gadījums. Eh, iepriekšējais runātājs par to visai pamatīgi izteicās. Man tas jau pat rada tādu kā refleksu, tad, kad kolēģi runā par Baltijas jūras stratēģiju, tad eh, automātiski nākamais jautājums, kas pacēlas dienas gaismā, ir eh, Nord Stream. Nord Stream ir realitāte, vai jums tas patīk vai nē. Komisijai iepriekšējā sasaukuma laikā mēs lūdzām izstrādāt ziņojumu, un ja komisija savus pienākumus nav izpildījusi, nu tad mums tā ir jāsauc pie vārda. Tās ir mūsu tiesības. No otras puses, ja mēs runājam par drošības, vīdes, transporta problēmām, Nord Stream projekta ietvaros daudzi jau savus mājas darbus ir izpildījuši, ko tādu var īstenot tikai tad, ja Baltijas jūras reģiona valstis, pa kuru teritoriju šis cauruļvats ies, piekritīs tā izbūvēi. Un e, līdz šim vismaz tā ir noticis. Mums vajadzētu e, padau, padomāt par tādu stratēģiju, kas ir daudz plašāka, kas neaprobežojas tikai ar vienu projektu. Vajadzētu rast atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, tas ir skaidrāks par skaidru, bet Lūdzu, atminieties, Baltijas jūras stratēģijai ir daudz plašāks aptvērums, mums ir jāapspriež daudz eh, lielāks tematiskais loks, nevien viena cauruļvada izbūve. Protams, ir jādomā par eh, nepieciešamo infrastruktūru, lai to visu atvieglotu, un, protams, Nord Stream ir tikai viens no projektiem. Un ko mēs vēlamies. Uh, sasniegt ar šīs stratēģijas palīdzību. Mēs vēlamies šo reģionu labāk savienot ar citiem reģioniem, lai, piemēram, uz Baltijas jūru varētu nokļūt vienkāršāk, un tas, protams, nāktu par labu arī pilsoņiem, kas dzīvo Baltijas jūras reģionā, tas viņiem pavērtu eh, gaišākas nākotnes perspektīvas un viņi varētu arī veiksmīgāk cīnīties pret vidas piesārņojumu. Protams, mums vēl ir garš ceļš ejams, mēs tagad atrodamies tikai pie starta līnijas, bet, protams, nevajadzētu mēģināt kaut kādā veidā sašaurināt savu redzesloku un runāt tikai par mazu problēmu apjomu. Paldies! Thank you very much. So we proceed with uh, uh shadow rapporteurs. Dosim vārdu ēnu referentiem. Puheenjohtaja. Vārds Rikamanas kundzei. Paldies. Priekšsēdātāji grib pateikties referentam par ļoti labo ziņojumu. Mēs redzam, ka šajā ziņojumā jūs esat padziļināti strādājuši šo jautājumu. Tagad daži vērojumi no manas puses. Tātad. Uh, Šī stratēģija ir eh, ārkārtīgi svarīga, un tā ir eh, kā paraugs, kā izmēģinājuma projekts citiem iespējamiem projektiem, kas varētu sakot nākotnē. Un eh, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu visu to nodrošināt tīri no administratīvā viedokļa, un, protams, arī, lai būtu atbilstošs finansējums visai šai stratēģijai. Šajā projektā ir minēti vairāki dažādi mērķi, tīri no administratīvās, arī no pārvaldības puses. Varbūt vajadzētu nedaudz vairāk uzstāt uz to, ka ir reāli jārealizē visi šie dažādie uh, elementi. Ir labi, ka mēs šeit nenākam klajā ar kādām jaunām struktūrām vai organizācijām, jo mums jau ir esošās organizācijas, un mums vajadzētu uzņemties ar tā visa pārvaldību, izmantojot jau esošās struktūras, un nav vajadzīgs pievienot vēl papildus birokrātiju. Tas vienkārši visu vēl padarītu smagāku. Runājot par finansējumu, domāju, ka šajā dokumentā tieši finanšu aspekts ir ļoti labi apskatīts. Pašreizējās struktūras un instrumenti mums būs izmantojami, lai mēs varētu novadīt finansējumu šim projektam. Tagad nonākam pie sadarbības. Sadarbībā ir jāiesaistās dažādiem līmeņiem, tātad vietējo pašvaldību līmenim, reģionālam, valsts, starptautiskam, un tikai tādā veidā mēs varam sasniegt konkrēts rezultātus. Tāpat es arī uzskatu, ka vēl viena lieta, vēl viens elements ir izšķiroši svarīgs, kā arī referents ir norādījis savā dokumentā, un uh, Tas ir kvalitātes kritērijs. Tā tad ir eh, konkrēti jāskatās, kas un kā tiks eh, reāli izpildīts. Vēl viens punkts par bioenerģiju, par eh, izglītību, par kaimiņu attiecību politiku. Ir tik ārkārtīgi daudz svarīgu mērķu Baltijas jūras valstu reģionam. Protams, ka jāizmanto tas potenciāls, kurs, kurš tur ir. Uh, Otrs jautājums, kā reāli dzīvē izvērst uh, šos uh, konkrētos mērķus, par to ir jādomā un nepieciešams rast konkrētu risinājumu. Vēl viens punkts, uh, ko es gribētu redzēt iestrādāt šai ziņojumā. Šeit ir atsaudze uz 2020. gada stratēģiju. Un tā tad ir mērķi šajā dokumentā, kas ir saistīti ar 2020. gada stratēģiju. Varbūt vajadzētu pacensties un izstrādāt saikni ar stratēģiju 2020, tātad starp šī projekta mērķiem un 2020 uh, stratēģiju. Tālāk. Kā jau iepriekšējais runātājs teica, problēma nav Baltijas jūrā, Baltijas jūras krastos, bet uh, tīri tas saistās vairāk ar citām valstīm, un tas varbūt ir dokumentā vairāk jāizgaismo. Jādomā arī par Arktikas politisko stratēģiju, nevajag aizmirst, ka mums ir jāpaturprātā šī ziemeļa uh, dimensija, Arktikas dimensija, jo šī ziemeļa dimensija ir ārkārtīgi būtiska Eiropas Savienības nākotnei. Uh, ja mēs gribam kaut kādā veidā izmantot šī reģiona potenciālu. Un tieši tāpēc būtu vai, labi ņemt vērā tās problēmas, kas ir saistītas, kas varētu būt saistītas ar šo reģionu. Un tagad es gribētu atgriezties pie Nord Stream, ko jau arī citi ir minējuši. Tātad Nord Stream ir realitāte, tā ir realitāte Eiropai un Baltijas jūrai. Uh, Mēs uh, esam runājuši par vidas uh, ietekmes izvērtējumu. Uh, tas tika veikts starptautiskā līmenī, un uh, tātad par līgumu tika panākt vienošanās starptautiskā līmenī. Tātad tā ir realitāte, tas jau ir fakts, kas notiek. Varbūt, ka šai dokumentā vajadzētu ņemt vērā šos divus faktus un tas, kā šis projekts ietekmēs uh, navigācijas drošību un tam līdzīgas lietas. Tas arī ir viss no manas puses. Paldies vēlreiz referentam un ceru, ka mēs uh, turpināsim šo ļoti labo sadarbību. Paldies! Uh, next, rapporteur. Francois Alfonsī un pēc tam Kurskī kungam vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze! Es pateicos uh, referentam par to, ka savā ziņojumā viņš ir sniedzis tādu ļoti interesantu skatījumu. Un ne tikai no Baltijas jūras viedokļa, bet tīri arī no reģionālās attīstības uh, stratēģijas viedokļa šajā reģionā. Man ir pāris uh, piezīmes, kuras, protams, arī iesniegšu kā grozījums. Tātad tīri par saturu. Es domāju, ka vajadzētu uzsvērt šo transportu prioritāti, jo Baltijas jūra ir uh, transporta uh, ceļš, un uh, tāpēc vajadzētu tieši uh, to arī uzsvērt. Un vajadzētu uzsvērt, ka nepieciešams palielināt uh, pasažieru pārvadāšanu un kravas pārvadāšanu, uh, izmantojot tieši šo reģionu. Otrām kārtām. Uh, Euh, ce qui est un, un des bassins. Makroreģions, euh, tas ir tāds labs euh, veids, kā apzīmēt uh, šo Eiropas basēnu, tāpēc nepieciešams arī stiprināt uh, kultūras dimensiju šī uh, projekta kontekstā un iestrādāt to arī stratēģijā. Mūsu grupa uzskata, ka subsidiartāte šajā jautājumā, tā kā to nosaka Lisabonas līgums, ir e, ļoti būtiski, un es domāju, ka uz to mums arī vajadzētu balstīties. Pirmkārtām ir jāstāsta, kāda ir Eiropas Savienības loma, jo Lisabonas līgums norāda, ka Eiropas Savienība iesaistās e, tādā veidā, lai mērķus varētu labāk e, sasniegt Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka uh, šajā gadījumā noteikti šos mērķus varētu nodrošināt savienības līmenī un ne tik daudz dalībvalsts līmenī. Un šajā stratēģijā vajadzētu iestrādāt to, kas ir iespējams šajā reģionā. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu vairāk uzsvērt šo subsidiartāts pieejas elementu. Tāpat esmu drošs, droši, ka vajadzētu 18. punktu nedaudz, tā teikt, stiprināt. Uh, griezties pie komisijas šajā jautājumā, un uh, es domāju, ka jāatgādina, ka subsidiartāte arī uh, ļauj mums drošāk rīkoties un uh, paver labākas uh, sadarbības iespējas. Šajā gadījumā ir nepieciešama stratēģija, kas ir tā teikt virzīta no apakšas uz augšu. 2013. gadā ir nepieciešama Eiropas stratēģija par šo vēsturisko basēnu, uh, un ir nepieciešams, lai cilvēki būtu gatavi. Tātad tas jau ir jāparedz, jāplāno, jādala tādā veidā, lai reģions un attiecīgās valsts varētu par to visu jau sākt domāt un, tā teikt, gatavoties izteikt priekšlikums, kas būtu konstruktīvi jau no savas bāzes un nenākt no augstākiem līmeņiem. Tātad komisijai jāparedz cilvēku un materiālie līdzekļi, lai šī politika tik tiešām tiktu vērst uz šo pamatās. Paldies! Vai mums ir ECR grupas referents klāt? Ja nē, tad Albrecht kungam vārds. Nē, vēl viens runātājs acīm redzot ir. Es atvainojos, saka priekšnādātāji. Uh, sorry. Jā, paldies. Saka Albrecht kungs. Gribētu izteikt dažas piezīmes. Domāju, ka šis uh, ziņojums, un es šeit gribētu sveikt uh, referentu, un nevis tikai formāli. Viņš ir jauns deputāts, bet jāsaka, ziņojuma kvalitāte ir ārkārtīgi laba. Pirmām kārtām, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo te runa ir ne tikai par Baltijas jūras stratēģiju, bet uh, tas ir arī vērst uz tādu makroekonomisku, makroreģionālu domāšanu nākotnē. Tātad tam būs konkrēts sekas arī nākotnē. Gribu atgādināt, ka reģionālā politika, vai tā sauktā kohēzijas politika, ir balstīta uz uh, subnacionālo līmeni, NAT 2. Un uh, NAT 2, tas ir. Uh, Pieteikšanās kritērijas. Jautājums tāds, vai mēs gribam mainīt šo kohēzijas uh, politiku, vai mēs gribam nāc divi līmenī to atstāt, vai nāc viens, vai arī mēs gribam saglabāt šo nāc divi līmeni. Un ir radīta jauna uh, reģionāla politika, kas ir makro reģionālā politika, un tas ir ārkārtīgi svarīgs strateģisks elements. Ja mēs domājam, ka jāsaglabā tikai NAC 2 līmenis, tad uh, tādā gadījumā nauda aizies dalību valstīm, un dalību valstis uh, izteiks šo aicinājumu sadarboties. Ja mums būs makro reģionālā domāšana, tas nozīmē, ka mums nepieciešama visa Eiropas Savienības stratēģija makro reģionam Un tā nebūs sadarbības stratēģija, bet tā būs Eiropas Savienības stratēģija, kuru varēs īstenot visi partneri un arī sākotnējā eh, vietējā partneri nevalstiskās organizācijas. Tātad, ja tā būs Eiropas Savienības stratēģija, tas nozīmē, ka Tur būs iekļauts kohēzijas politika, transports politika, uh, eh, zivsērniecības politika, tātad viss šīs politikas nostādes, eh, politikas jo, jomas jautājums ir, kurš koordinēs un no kurienes nāks līdzekļi. Uh, Jautājums ir ļoti svarīgs, jo mēs eh, jau sākām ar Donovu. Visi zina, ka dažādas Eiropas daļas eh, tagad strādā pie šī makroreģiona eh, jēdziena. Pirenei, Vidusjūra, Karpatu reģions beidz šādu darbu. Vai jūs gribat zīmēt šādu jaunu makroreģionu karti Eiropā, vai arī jūs domājat, ka tie ir funkcionāli problemātiskie reģioni drīzāk? Uh, Varbūt mēs neveidojam jaunu karti, bet varbūt mēs saskarsimies ar jaunu teritoriālu domāšanu, kas nozīmē, ka mēs definēsim makroreģionu. Jo tā ir, kā es teicu, funkcionāla rakstura problēma. Kā piemēram Baltijas jūra, bet tas nozīmē, ka dažādiem makro reģioniem vajadzētu pārklāp, pārklāpties, jo tie ir funkcionāli un ģeogrāfiski nosprausti. Tātad šī ir šī strateģiskā domāšana. Un kad mēs reiz to sāksim, tad, ar, tad saskarsimies arī nākotnē ar problēmām. Es domāju, Baltijas jūras stratēģi ir parādījusi, un tas ir pozitīvais elements, ka eh, dažādu pušu kopīgu darbs, domāšana par eh, kopēju virzienu, kopējām prioritātēm, par kopīgu programmu, ka tas ir ārkārtīgi labs veids uz priekšu, un tam ir papildus vērtība. Jautājums ir tāds kādā veidā to uzskatīt par jaunu politiku, vai tā būs makroreģionālā politika. Ja tā būs vienkārši kohēzijas politika, tad tam nav nekāda sakara ar Nord Stream. Jo kohēzijas politikai ar to nav nekāda sakara. Bet, ja mēs domājam, ka šeit runa par kādām citām jau tradicionālākām politikām, tad jā, Nord Stream ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir politisks problēma, tā ir vidas problēma, ekonomiska problēma un tā tālāk. Varbūt eh, tā ir realitāte. Es nezinu gan kāda realitāte tā ir, bet uh, Es negribu uh, ziņojumā ierakstīt, ka šī ir realitāte, tas ir fakts, jo tad mēs sāksim debatas par virtuālo vai normālo realitāti, bet jebkurā gadījumā manas piezīmes ir tādas, ka šajā ziņojumā, šo ziņojumu mums vajadzētu uzskatīt par ļoti svarīgu pirmo soli, paužot attiecī, um, attieksmi no savas uh, komitejas, vai mēs gribam makroreģionālo politiku vai reģionālo politiku, vai mēs gribam makroreģionālo domāšanu trešā mērķa uh, grupas ietvaros. Tātad trešā mērķa grupas ietvaros tas nozīmē, ka tā ir teritoriāla sadarbība, un šī ir lielākā atšķirība. Un šis uh, ziņojums, paldies Dievam, nenoslēdz debatas, bet gluži otrādi atver debatas un domāju, ka šis būs pirmais solis. Paldies, Tomas Deutsch. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Cienījamie kolēģi, es arī gribētu pievienoties tiem, kas domā, ka tā nav vienkārši formalitāte izteikt uh, pateicību referentam par veikto darbu. Man arī bija liels prieks iepazīties ar šo uh, ļoti vērtīgo uh, ziņojumu. Man būs pro Albreit virzienā vērsts piezīmes, jo es piekrītu nu pat runājošiem kolēģim, un tā jau kļūst par eh, tādu kā tradīciju, ka eh, tādos būtiskos jautājumos, kad mēs veicam eh, debatas, es, man tiek dots vārds pēc Albrecht kunga, un es vienmēr varu teikt, ka es pilnīgi viņam piekrītu viņa idejām un pieejai. Manuprāt, šis ziņojums ir vairāk tā kā divi ziņojumi, jo viena daļa ir izcili veikts darbs, kurā uzmanība vērst uz Baltijas reģionu un uh, stratēģijas ieviešanu līdz šim un šīs stratēģijas izvērtēšanu. Un uh, tad ir arī otrs ziņojums, tāds kā otrs elements, kurā ir runa par uh, konkrētu problemātiku, par makroreģionu turpmāko lomu un ar to saistītie strateģiskie jautājumi. Tātad mums ir divas ziņojuma daļas, viena, ka ir izcili laba, un otra ir laba. Un es gribētu aicināt uh, referentu uh, Ličniku kungu vēl tālāk uzlabot šo uh, ziņojumu otro daļu. Albrecht kungs jau ierosināja risinājumu, ka mums vajadzētu vismaz uh, noformulēt fundamentālos pamata jautājumus šīs debatas sākumā, ja mēs nespējam varbūt rast uzreiz atbildes. Jau ilgu laiku, senos laikos, tad, kad notika duels, nāks cīnīties par varbūt neskaidru rezultātu. Uh, Olimpiskās spēlēs uh, bija divi šādi. Különböző kérdések, ügyek, problémák végiggondolás. Olimpiskajās spēlēs bija divi paukotāji, kur vienkārši stāvēja, un neviens no viņiem neuzsāka cīņu, viņi vienkārši stāvēja un gaidīja. Tā tad arī mums, es domāju, ir uh, jāgaida uh, izvērtējums no finanšu perspektīvas viedokļa, tātad kā izvērtēt šo 2013. gadu finansējuma ziņā, kā mēs varam izvērtēt to visu no makro reģionālā un ekonomiskā viedokļa. Tātad, tad, kad jautājums ir pacelts, tad mēs varam pateikt, jā, viss ir ar visu saistīts un pasaulē ir tāda kārtība. Bet tas nedod uh, skaidrojumu vai pamatojumu rīcības trūkumam. Jā, protams, kā es teicu, mēs varam teikt, ka viss ir savstarpēji saistīts un uh, mums ir jāveic tāds uh, kombinēts atbildu rašanas pasākums, uzdevums, bet eh, jānonāk vismaz līdz tādam punktam, lai šis ziņojums definētu um, fundamentālos uh, eh, jautājumus, kas ir uh, izšķiroši svarīgi mums, Eiropas parlamentam, citām uh, iestādēm, un balstoties uz kuru galu galā būs jāpieņem lēmums attiecībā uz šiem makro reģioniem. Un šāda veida jautājumus, kā es teicu, vajadzētu formulēt, un, un Albrecht kungs jau praktiski uh, formulēja 66% no šiem jautājumiem, un tad mums būs, kā es teicu, ļoti labi divi ziņojumi. Kā jau referents uh, Leņičeka kungs teica, no ekonomisko un sociālo lietu komitejas uh, arī ir kolēģi izstrādājuši savus atzinumus, un uh, ir gatava pārunāt eh, šos jautājumus ar mūsu referentu, un mums vēl ir pieteikšies trīs kolēģi runāt. Es ļoti novērtātu to, ja jūs pieturētos pie divām, trim minūtēm, jo mums ir balsošanas laiks desmitos, un tad es gribētu dot arī Eiropas komisijas pārstāvim vārdu izteikties, ja viņam ir kādi komentāri. Maikls Smits no Ekonomisko sociālo lietu komitejas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pateicos arī referentam Lešņieka kungam par to, ka varam piedalīties šajās debatēs par Baltijas uh, jūras reģionu stratēģiju. Uh, ir izstrādāti divi diezgan uh, gari ziņojumi par makroekonomisko sadarbību un ekonomisko un sociālo sadarbību. Man ir prieks, ka mūsu priekšā ir tik uh, īss, kodolīgs ziņojums. Lielākā daļa atzinumu un lielākā daļa kritikas par makroekonomisko sadarbību un ir tīpaši Baltijas stratēģiju Šī kritika ir bijusi pozitīva un strukturēta, un šis ziņojums turpina šo tendenci, bet kā mēs dzirdējām šorīt, Baltijas reģiona stratēģija ir tālu no perfekts un ir vairāki sarežģīti neatrisināt jautājumi. Vairāk tīri politiskā ziņā kā ekonomiskā. Es bieži vien uzdodu sev jautājumu, kāpēc Eiropa nav jau iepriekš gājusi šādā virzienā. Pieņem, ka paplašinātā Eiropas Savienība ir radījusi tādu lielāku geogrāfisko integritāti. Uh, Un tomēr šie geogrāfiskie reģioni nevienmēr uh, atbilst politiskajām robežām. Un tad, kad mēs risinam sarežģītas uh, problēmas, sarežģītos geogrāfiskos un politiskos apstākļos, tad ir nepieciešami īpaši instrumenti. Un esošie instrumenti ar to šķiet netiek galā. Makro reģionālās sadarbības uh, koncepcija, manuprāt, ir uh, uh, ideāla. Tomēr atcerēsimies, ka uh, tas ir milzīgs eksperiments Eiropas Savienībā, šī makroreģionālā sadarbība. Tātad izvērst šīs makroreģionālās sadarbības idejas uh, reāli uz vietas, kas varētu novest jā pie ātrākas uh, ekonomiskās sadarbības un varētu uzlabot mūsu pilsoņu uh, situāciju. Uh, pārvaldība un uh, pārskatu procedūras Baltijas eh, jūras stratēģijai ir tādas, ka mums ir jābūt gataviem mainīt un pārskatīt prioritātes. Eh, parlaments eh, izloloja šo pieeju, un parlaments tagad ir aktīvi iesaistīts arī tās ieviešanā, un es ļoti pozitīvi vērtēju šo faktu un piedāvāju ekonomisko un sociālo lietu komitejas atbalstu jebkādā iespējamā veidā. Paldies! Like now... Paldies! Un tagad Paulīna Hajanens kundze no reģiona komitejas eh, tiek aicināta izteikties. Viņa ir arī uh, referente. Paldies! Priekšsēdētājs kundze deputāti, es vēros izteikt pateicību, ka man bija iespējams eh, strādāt komit reģionu komitejas eh, vārdā pie Baltijas jūras stratēģijas. Paldies, jā. Šī Baltijas jūras stratēģija tikta uzsākta balsot, balstoties uz parlamenta uh, iniciatīvu 2006. gadā. Un uh, šai stratēģijas izstrādāšanā bija iesaistīts daudzas puses. Un, zināmā mērā, tas ir tāds kā pilotu projekts eh, citiem eh, makro reģioniem. Mēs uzskatām, ka ir labi, ka visi sektori, visi līmeņi tiktu iesaistīti tātad visās šajā projektā. Izstrādājot eh, šo stratēģiju, komisija uzstāja, ka ir nepieciešama šī virzība, tā teikt, no apakšas uz augšu. Ir divi ļoti svarīgi elementi, kurus es gribētu uh, uzsvērt savā atzinumā. Pirmām kārtām šī stratēģijas ārējā dimensija un otrām kārtam uh, vietēja un reģionālo līmeņu uh, loma tās realizēšanā. Nepieciešams Uh, raudzīties uz ārējo dimensiju. Islande, Norvēģija, Krievija, šīm valstīm ir jābūt iesaistītām šajā Baltijas uh, reģionu sadarbības kontekstā. Un tieši tāpēc, lai visi reģioni, kas ir skarti, arī tiktu iesaistīti. Es šeit konkrētāk domāju arī par Ukrainu. Mums tā tad ir uh, jāņem vērā šie punkti arī izstrādājušo stratēģiju. Visā šajā uh, procesā ir svarīgi, lai katrs līmenis tiktu iesaistīts uh, attiecīgo mērķu izstrādāšanā un lai katrs reāli saistītos ar saviem uh, sadarbības projektiem. Man ir īpaši prieks, ka Eiropas parlaments ir uh, apstiprinājis finansējumu šai stratēģijai. Ir paredzēti uh, dažādi pilota projekti, kuros ir uh, iesaistīta arī Krievija vēl vienreiz gribētu uzsvērt to, ka šeit mēs runājam par makro reģionu. Un uh, šajā makro reģionā ir jābūt iekļautām pārstāvētām vietējām reģionālām pašvaldībām visā, no viss šī reģiona. Ja mums būs pārāk daudz birokrātijas, tad domāju, ka mēs šīs, šīs stratēģijas uh, izpildē nekur tālu neno, neaiziesim. Uh, un ir nepieciešams Eiropas pilsoņiem dot iespēju pieņemt uh, lēmumus. Eiropas uh, komitejas, uh, komisijas pārstāvjiem arī vajadzētu piedalīties šīs stratēģijas un mērķu izstrādāšanā. Tātad Eiropas komisijas delegācijām uz vietas vajadzētu piedalīties šajā darbā. Un tagad runājot par šīs stratēģijas ieviešanu. Arī tur tātad, kā es teicu, ir jāiesaistās tām dalību valstīm, kuras uh, nav Eiropas salība, Savienības dalību valsts. Lai šī stratēģija būtu veiksmīga, ir svarīgi, lai uh, tas būtu labi izstrādāts strateģisks projekts, ko mēs varētu arī, zināmā mērā, replicēt citos reģionos. Tā tas arī īsumā viss. Es gribētu pateikties jūsu parlamentu komitejā par ļoti labo sadarbību. Paldies! Uh, uh, last... Un pēdējais runātājs no reģiona komitejas ir Uno Adegens, uh, atzinuma uh, referents uh, par uh, lomu, ko var reģiona komiteja spēlēt. Paldies, priekšējais kundze, es esmu reģiona komitejas loceklis, un es arī esmu komi komitejā starpbaltijas grupas priekšsēdētājs. Mēs, protams, runājam par makro reģioniem un Baltijas jūra ir makro reģions arī reģionu komitejā, un jāsaka, ka makro reģioni Eiropā ļoti labi papildina kohēzijas politika. Es nedomāju, ka viss caur Eiropā mēs varam atrast šādas makro reģionas, bet ir funkcionāli reģioni, kur ir uh, atsevišķās Eiropas daļās, uh, un tos var izmantot papildus, veidojot politiku. Ir ļoti svarīgi, lai varētu veikt starp diviem politiskiem līmeņiem sadarbību, un lai tie būtu labi sasaistīti. Uh, ja vēlaties, lai makro reģiona politika funkcionēta, tas, kā tiek in integrētas uh, politikas nostādnes dažādas vienā un tajā pašā ietvaru programmā, tad tā ir politika, kura ir par pamatu uh, gan vietējam, gan reģionam līmenim, kas nodrošina politikas darbību. Uh, institūcijām katrā prioritārajā jautājumā ir sava komiteja un reģioni tiek aicināti aktīvi piedalīties. Un institūcija strādā ar uh, struktūru kura tiek piedāvāta, bet ir nepieciešams vairāk koordinēt politikas, lai dabūtu labu rezultātu. Stratēģijas spēks sakņojas tajā, ka ir iesaistīti gan vietējie, gan lokālie, gan reģionālie elementi. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka ilgspējīga izaugsme nav nekāds. Uh, tāds joks, tā ir ļoti nopietna lieta gan makro reģionos, gan Eiropā. Taisn otrādi pozitīva attīstība vienā reģiona daļā var veicināt eh, pozitīvu attīstību citās reģionu daļās, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Eh, tad, kad mēs kaut ko runājam attiecībās maziem reģioniem, makro reģioniem un par visu Eiropu, turot prātā attīstības jautājumus, ja tas tā nav, tad mēs eh, varētu veicināt nevajadzīgu konkurenci starp dažādiem reģioniem, un tas nu nebūs tas, kas mums nākotnē attīstībai vajadzīgs. Un tagad vēlētos pateikt dažus vārdus uh, Eh, kohēzijas eh, sakrā un ka es atbalstu Krievijas un Norvēģijas iesaisti Baltijas eh, jūras reģiona attīstībā. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, kad ir šāda makro stratēģija un ka mēs varam runāt ar Krieviju no Eiropas Savienības viedokļa. Kā es saprotu, saproti, ir daudz centienu veikti, lai veiktu sadarbību no dažādām Baltijas jūras basēnu valstīm ar Krieviju, un pamatā tas ir veiksmīgi. Uh, ir bijuši veiksmīgi gadījumi, bet pamatā tomēr nevisai veiksmīgi. Un es domāju, ka šī stratēģija labāk mums palīdzēs veikt sadarbību ar e, Krieviju tieši ziemeļ dimensijas ietvaros. Es domāju, ka tā ir laba lieta. Paldies, paldies Aldegrina kungam un tagad Deividam Svita kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos izteikt pateicība Eiropas parlamentām par to, ka ir uzturēt ļoti augstu interesi un ne tikai interesi, bet arī intelektuālie un politiskie impulsi atbalstot šo pieeju. Es domāju, ka šis te ziņojums ir ļoti vērtīgs papildinājums. Būtu jauki, ja man būtu laiks pakavēties dziļāk pie visām idejām, bet, nu, tā mums laika programma neatļauj to. E, un pirmais, kas tika akcentēts referentā, ir tas, ka stratēģija ir pats par sevi e, projekts un savā veidā. Tas varbūt arī ir pilotprojekts un eksperiments abijā, tas tā ir. E, Un tas ir savukārt saistīts ar problēmām, kas ir tipisks Baltijas e, jūras reģionu valstīm. Tas nav tikai akadēmisks uzdevums, vingrinājums, bet tas ir domāts, lai padarītu cilvēku dzīves labākas. Kā daudz no jums e, šeit e, runāja un uzdeva jautājumu, vai mēs varam panākt to, ka modelis strādā labi un plaši. Un es domāju, ka priekšējais kundze ir labi informēta par to, ka Komisija pašlaik ļoti rūpīgi strādā pie tā, lai saprastu tieši kādus rezultātus mēs varam, kādā virzienā virzoties sasniegt, otrkārt, kādus resursus mēs varam pielietot un visbeidzot, kāda veida finansēšanas mehānismus varam izmantot. Un šajā sakarā gribu paskatīties uz jūsu ziņojumu dažiem pēdējiem punktiem. Tātad komisijai ir nepieciešams atrisināt jautājumu par saviem eh, cilvēku un finansiāliem resursiem. Es domāju, ka mēs varbūt varētu domāt par šo te eh, jautājumu tā, kas mums ir tur vēl nepieciešams, jo tie ir resursi, kur tiek izmantoti, un uh, mums ir jāuzdod jautājums, vai jaut, rezultāti ir tādi, kāds mēs sagaidām no Baltijas un eh, Donavas reģiona attīstības. Un tas tiešām ir būtisks jautājums, kur mums jāizdod eh, domājot par budžetu. Un visbeidzot, par divām komitejām, ar kurām mēs esam konsultējušies Tātad tas ir saistīts ar ārējām attiecībām, un te nu mēs arī ļoti daudz strādājam īpaši attiecībā uz Krieviju. Esam satikušies ar pārstāvjiem no ārlietu ministrijas un reģionālās attīstības ministrijas Krievijā, un es domāju, ka tas bija ļoti pozitīvi. Es gribētu teikt, ka mums ir uh, visas iespējas, ka E, Baltijas jūras reģionu valstīs, arī Krievijas e, federācijā mēs varētu sadarboties tā, lai viņas mm, gūst e, savu interešu piepildījumu un veicot dažādus pasākumus. Un mēs pilnā mērā saprotam arī mm, tos jautājumus, kas tika izteikti kā vajadzību formulējumi. Un mēs vēlamies eh, turpināt strādāt šajā virzienā un vēlamies pievērst eh, vērību visām tam, ko jūs darat un cenšamies jums palīdzēt. Paldies, paldies, sirsnīgs David. Es vēlos izteikt atzinību ne tikai referentam, bet arī ēnu referentam un arī visiem pārējiem, kuri piedalījās šajā ļoti konstruktīvajā eh, diskusijā un 24. mārts pulksten 6. vakarā ir grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš. Un ar to mēs varam beigt šo jautājumu. Ja nevien kaut kas vēl sakāms referentām nav, tā tad varam beigt. Un tagad mēs varam ķerties pie balsošanas. Un kā jūs zinat, mums te ir divi. Uh, ziņojumi, par kuriem jābalso. Lūdzu, pārbaudiet, pirms mēs sākam balsošanu, vai jūsu iekārta strādā, sagatavojiet kartes. Es e, nedomāju, ka mums būs daudz elektroniskie balsojumi nepieciešami, bet tomēr būtu labi, ja jūs būtu gatavi, ievietojiet kartes, pārbaudiet, lūdzu. Vai varam sākt, vai varam atvērt, vai varam sākt šo procesu? Jā, jā, mēs eh, gaidam, kamēr visi atradīs savas elektroniskās kartes. Es redzu, ka daži kolēģi no savu elektronisko karšu kolekcijas eh, piemeklē pareizo karti. Tātad vai varam sākt? Balsojums ir sākts. Vai mēs varam balsot? Dēļas kundzē ir kaut kādas problēmas ar balsošanas iekārtu. Vai jums ir kāda problēma? Man nav balsošanas karta līdzi, es varētu ar roku parādīt savu pozīciju. We, we will do this. Jā, nu tad izņēmuma kārtā tad tā arī rīkosimies. Tas būs izņēmuma uh, risinājums, ja nav iespējams. Tad balsojums ir slēgts. varam sākt ar Kirilova kunga ziņojumu, ka jūs, kā jūs ziņat, un tur redzēt jau balsošanas jautājums rakstā, ir, ir bijuši daudzi grozījumi, ir budžetārā komiteja un nodarbinātības komiteja, kas ir balsojusi vakar par grozījumiem un aizvakar arī. Uh, Un es domāju, ka mēs varam sākt. Un tātad mēs balsojam par Kirilova kunga uh, ziņojumu 21. grozījums, kurš balso par, pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums, kas balso par, pret, atturas, noraidīts. 6. grozījums, kas balso par, pret pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Eh, grozījums nodarbinātība 9 eh, par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Nodarbinātība 11 par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas noraidīts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts, pieņemts. Eh, nē, eh, nevis 20, 11. 26. atkrīt, pa, eh, kas pār 11. pret atturas pieņemts Pieņemts. 12. Šeit mums ir trīs identiski grozījumi. Mēs e, balsojam par, pret, vai jāpārbauda, jeb ir pieņemts. Eh, es domāju, ka pieņemts. Nē, kāds vēlas kaut ko teikt mēs balsojam un pārbaudām 12 grozījumu, kur ir trīs identiski grozījumi, 12, budžets 5 un employment 12, un mēs balsojam. Balsojums sākts. Balsojums slēgts. 35 par, 5 pret. Es nezinu, kāpēc bija šaubas, bet pieņemts ir. Eh, tāpēc, ka Vanisterkungs jautāja. Trīspadsmitais grozījums, kolēģi par, pret, atturas, pieņemts. Budžets seši grozījums par, atvainojos atkrīt, un nodarbināt 13 arī atkrīt. Tātad, kolēģi, ķeramies pie 14, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. Budžets 7 atkrīt, 15, tagad 15, kas par pret atturas pieņemts. 27. atkrīt, 16. ir identisks ar budžetu 8 eh, par, pret, atturs pieņemts. 14. nodarbinātība šai kontekstā atkrīt, 17 ir identisks ar budžetu 9, kurš balso par, pret, atturs, pieņemts. Un tas nozīmē, ka mēs varam ķerties pie 18, jo 15 šajā gadījumā atkrīt, 18, kurš ir identisks ar budžetu 10 e, un, un 16 nodarbinātību par, pret, atturs, pieņemts nodarbinātību 17 par, pret, pret, atturas, noraidīts, 19. kas balso par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad mēs ķeramies pie apsvērumiem. Pirmais apsvērums nodarbinātība viens pār pret atturas noraidīts. Otrais apsvērums nodarbinātība divi par, pret, atturas noraidīts. Apsvērums seši nodarbinātība trīs par, pret, atturas noraidīts. Devītais apsvērums grozījums viens par, pret, atturas pieņemts. 11. apsājums, kurš ir identisks attiecībā uz referentu budžets 4 employment 4 par, pret, atturas, pieņemts. 11. apsvērums, nodarbinātība 5, kas pār, pret, atturas, noraidīts ķeramies pie apsvērumu 11b, kas nodarbinātība 6 par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums 12, kur mums ir trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tad mums ir 20. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts nodarbinātība 7 šajā gadījumā atkrīt, mēs pārējām pie 14. apsvēruma, ceraties grozījums, kas par, kas pret, pieņ, eh, pieņemts. Employment 8 šajā gadījumā atkrīt un pārējām pie 20. apsvēruma, grozījums 5, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad mēs ķeramies pie grozījumiem, kurus piedāvājas budžeta komiteja Un mēs tagad sākam ar eh, budžets viens grozījums par pret atturas noraidīts. Budžets divi, kas par pret atturas noraidīts. Budžets trīs par pret atturas noraidīts. Un tā mēs elektroniski veicam galīgo balsojumu par eh, ziņojumu projektu, sākam balsot Lūdzu, lūdzu, varam beigt balsojumu. 41 balsoja, 36 pār, 4 pret, 1 atturējās. Tātad pieņemts. Un tā mēs tagad varam pāriet pie Jāna Olbrihta Uh, ziņojumu par 2008. gada finanšu gada budžetu izpildi. Es atvainojos, mēs sākam. Tātad mēs sākam ar otro grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad trešais grozījums par balsis no uh, balss sauc, kad atkrīt, un priekšējais saka, nē, ja pieņems, viss atkrīt. Tātad otrādi ir, saka priekšsēdētāji. Mēs balsojam par trešo grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad būs eh, ceturtais eh, punkts eh, četri noņemts, pieci pār, pret, pieņemts. Sastais grozījums ir noņemts, un mēs tagad ķeramies pie mutiskā grozījuma viens. Pīperkungs, jūs kaut ko vēlties teikt? Nē, viss ir skaists, mēs balsojam par, pret, atturas pieņemts. Septītais uh, punkts, septītais grozījums noņemts, astoņi pār, pret, atturas, noraidīts, devītais grozījums pār, pret pārbaudam kuru? Astoto. Kolēģi vēlas elektroniski pārbaudīt astoto grozījumu. Sākam balsojumu. Mm, balsojums ir beidzies. Septiņi pār 33 pret noraidīts, bet tomēr ir labi pārbaudīt. Devītais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pie, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Divpadsmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Un tagad mēs ķeramies pie mutiskā grozījuma divi Tātad balsojam par pret atturs pieņemts. Un tā tad balsosim par uh, atzinumu projektu. Sākam balsot. Balsojums ir slēgts. Slēgts. 38 pār 1 pret, 3 atturas, tā tad ir atzinuma projekts ir pieņemts. Un tā es izsaku pateicību par veiksmīgu balsojumu, un mēs varam pāriet pie 13. jautājuma. Tas ir kohēzijas politikas ieguldījums Lisabonas mēķu sasniegšanā. Un tā tad mums ir eh, Rikardo Kortes Lastra sagatavojis eh, ziņojumu projektu. Kolēģi, tie, kuriem ir ļoti st jāsteidzas, tad lūdzu arī dodieties klusām projām, lai mēs varam sākt uh, diskusijas par ziņojumu. Rikardo, vai jūs lūdzu mums sniegtu savu ievadu? Varam tad sākt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms, protams, es vēlos izteikt uh, pateicību komitejas sekretariātam par palīdzību darbā un arī grupu sekretariātiem. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría. Paldies, priekšētājs kundze. Vispirms es vēlos izteikt atzinību komitejas sekretariātam par palīdzību, grupu sekretariātiem, ēnām, palīgiem un arī reģiju direktorātam. Uh, ekonomikas un sociālo lietu komitējai, reģionālām organizācijām, arotbiedrībām par palīdzību izstrādājot uh, šo ziņojumu projektu. Man ir bijuši dažādas sanāksmes ar savienībām, reģionos. Kolēģi saka, priekšsēdētājs kundze, ja vēlties sarunāties, esiet tik laipni sarunājieties ārpus šīs tēpas, pretējā gadījumā ļoti grūti uzklausīt uh, ziņu referentu. Uh, Eh, sagatavojot ziņojumu projektu, man ir bijušas sanāksmes ar dažādām eh, pārstāvniecībām, savienībām, reģionu līmenī, institūcijām un tātad arī ar eh, reģioniem, kas atrodas pie jūrām un ar ekonomikas un sociālu lietu komiteju, ar komisiju, ar reģionu un nodarbinātību ģenerāla direktorātiem un esmu ņēmis vērā dažādos uh, uh, ierosinājums un domas, kas uh, tika piedāvāt šajās sarunā, lai mēs varētu stiprināt gan parlamentu kā tādu, gan šīs konkrētās komitejas mētiecības izstrādājot 2020. gada stratēģiju. Un tā mēs uh, esam nolēmuši papildināt eh, atsaucoties uz 2020. gada stratēģiju struktūrālās un kohēzijas politikas jautājumu svarīgumu attiecībās Lisabonas mērķu sasniegšanu. Un tā tad šī politika ir eh, iespējami stipra tikai tad, ja tā ir finansējums, un tas nozīmē, ka E, mēs skatāmies uz 2020. 2020. gada stratēģiju un pirmajā ziņojuma daļā mēs sniedzam Lisabonas līguma politikas kopsavilkumu un arī uh, kritiska nostātni pret to, ka ir nepietiekoši laba fondu izlietošana un ir arī tātad tēriņu izvērtējums un šie indikatori palīdz mums salīdzināt datus par dažādiem reģioniem. Vēl viena kritiska piezīme saistīta ar to, ka reģionālās un lokālās institūcijas nevienmēr pilnā mērā ir iesaistīts pilsoniskās sabiedrības uh, um, veidošanā iesaistot dažādus, uh, uh, dažādu līmēju, lēmēju institūcijas un pārstāvus. Otrajā daļā mums ir rekomendācijas attiecībās 2020. gada stratēģijā, cik svarīgi ir daudz līmeņu pārvalde un arī Iesaistības eh, princips ir ļoti svarīgs kohēzijas eh, princips, kas būtu jāiekļauj 2020. gada stratēģijā, un ir nepieciešams akcentēt to un nodrošināt arī to, ka piedalās visi ekonomiskie dalībnieki šajos procesos, un tāpēc mums ir jāskatās, kādas ir sai, sasaistas un uzticēšanas, kāda ir attieksme un cik lielā mērā vienkāršie cilvēki ir iesaistīti eh, izvērtējot šo stratēģiju. Tātad šī daļa akcentē izglītības, apmācības svarīgo lomu, izglītī, pētniecības, inovācijas svarīgumu. Un te parādās mums zināšanu trīstūra nozīme un ieviešana, un arī mazo un vidējo uzņēmums nozīme. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst konkrētās reģionu vajadzības un sociālo grupu vajadzības, ir īpaši tās, kuras nelabvēlīgākā situācijā šeit mums ir jābūt elastīgiem. Jābūt elastīgiem arī tāpēc, lai atbalstītu inovāciju, zinātnisko pētniecību un izglītību un jāveido sinerģijas starp strateģiskajiem ietvariem nacionālajā līmenī un nacionālā līmeņa programmām, tātad labāka sadarbība un atbilstība starp nacionālajām, reģionālajām Eiropas Savienības politikas nostādnēm. Eiropas Savienības investīcija banka eh, ar vienu ir ieņēmusi, un tai arī jāieņem ļoti svarīga loma finansēšanas un investīcijas programmās. Un uh, mazie un vidējie uzņēmumi arī turpmāk ir jāatbalsta, bet lai to varētu veikt un lai varētu atbalstīt visus finansiālo atbalstu saņēmējus, mums ir jānodrošina standarti visos līmeņos. Te es gribētu arī zināt, ko jūs sakāt par to, kā šo ziņojumu tālāk uzlabot. Paldies! Paldies! referentam, pirms es došu vārdu direk, Dirkam Anderam no Reģionālās politikas ģenerāla direktorāta, es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka mums, ka esam griezušies pie prezidenta konferences izmainīt uh, s, uh, ziņojumu nosaukumu un pielikt 2020. gada uzdevumus. Un tie, kur nepiedalījās vakardienas darba, tagad varēs uzzināt, ka esam saņēmuši pozitīvu lēmumu no e, šīs konferences, un mēs tagad gaidām, kāds būs galīgais priekšsēdētāju konferences uh, formulējums. Šī konferences notiks, ja pareizi atceros, 10. vai 12. aprīlī, bet neatkarīgi no tā, kāds būs galīgais lēmums, mēs izmantosim šo iespēju arī, lai šajā ziņojumā eh, iekļaut to, kas saistīts ar 2020. gada virzieniem, un tagad Dirka Manner kungam lūdzu vārds. Thank you very much, uh, Mrs. President, uh, ladies and gentlemen. Uh, paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Pirmām kārtām es ļoti gribētu sirsnīgi sveikt referentu saistībā ar šo ziņojumu projektu. Man ir uh, liels prieks, ka jūs esat paplašinājuši šo so ziņojumu, kā esat to padziļinājuši un iekļāvuši arī Eiropa, Eiropas Savienības 2020 mērķus. Man jāsaka, ka mani tik tiešām ir uh, iespaidojis šis ziņojums un uh, it īpaši tas, uh, kā vienā no punktiem ir norādīts, ka kohēzijas politika nav vienkārši finanšu piešķīruma avots, bet galvenie principi - daudz eh, līmeņu pārvaldība un reāla partnersadarbība ir eh, galvenie stratēģijas veiksmes elementi, un tos pilnībā arī jāintegrē. No, arī no mūsu viedokļa šis ir ārkārtīgi uh, svarīgs signāls. Turmākajās nākamās nedēļās mēs parlamentam iesniegsim pirmo progresa ziņojumu balstoties uz katras dalībvalsts ziņoto par pašreizējo programmu ieviešanu. Tā ir, tas ir tāds jaunovedams pašreizējā periodā, un jāsaka, ka uh, ziņojumi mums dod ļoti daudz vērtīgas informācijas par to, kāds ir bijis līdz šim progress. Jūs visi zinat, ka mums ir apmēram 230 miljārdi eiro, kas ir paredzēti Eh, Lisabonas stratēģijas prioritātēm un kas arī ir paredzēta tāpat laikā eh, šai Lisabonas 2020 darba kārtībai. Viens no īpaši svarīgiem jautājumiem mums ir jautājums par to, dalībvalstis no vienas puses ir paudušas savas vēlmes, eh, un mēs vērojam to, kas reāli noticis, tātad kāda ir secinājumi. Protams, es tagad varu pateikt tikai pāris teikumos, eh, bet jūs saņemsiet daudz detalizētāk ziņojumu. Tātad pirmām kārtām, kas mani nedaudz satrauc? Satrauc tas, ka vispārējā kopīgā ieviešana uz vietas joprojām ir ļoti lēna, un tas arī izriet no ziņojumiem, no atskaitēm. Protams, ka ir lielas atšķirības starp valstīm kā tādām. Bet eh, tas ir daudz tāds pozitīvāks eh, signāls, kas izriet no ziņojuma, un tas ir cekojošs, ka vismaz tik, tik, tik tālu, cik mēs runājam par Lisabonas prioritātēm, tomēr tiek eh, nodrošināts labs progress, laba virzība uz priekšu, pat labāk par vidējo. Tas nozīmē, ka neskatoties uz krīzi, šie, šī, šī stratēģija šķiet darbojas Un atkal šķiet, ka mēs esam tādā situācijā, kad apmēram 27% līdzekļu, kas paredzētu visam periodam, ir piešķirti projektiem uz vietas. Piešķirti projektiem uz vietas tas nozīmē, ka projekti ir izvēlēti un līdzekļi ir uh, apsolīti. Tātad nauda obligāti nav vēl izmaksāta. Ja mēs skatāmies uz absorpcijas uh, koeficientu, cik mēs jau esam izmaksājuši reģionālajai politikai. Apmēram 14% šobrīd ir izmaksāti, kas uh, salīdzināmā izteiksmē būtu apmēram 20-21%. 2000, 2000, 2008, 2000 līdz 2008 gada periodā. Uh, Mums būs tātad jāpātrina šis darbs turpmākajā laikā, un mēs darīsim visu iespējamo no savas puses, un esam arī gatavi ļoti intensīvi strādāt, īpaši sadarboties ar attiecīgajām valstīm, ar tām valstīm, kuras, kuras saskars ar problēmām šajā līdzekļu absorbēšanā. Priekšstādātājs kundze, es gribētu arī lūgt eh, jūs sniegt palīdzību, lūdzu nododiet informāciju atpakaļ savās valstīs. Un, eh, ja jūs vēlaties detalizētāku un konkrētāku informāciju par savām valstīm, tad mani kolēģi noteikti būs pieejami, lai pavisam īsi sniegt jums informāciju, lai jūs zinātu, kāda ir situācija jūsu valstīs, tā lai jūs varētu, varētu mums palīdzēt to darbu virzīt uz priekšu, jo Tagad šogad, eh, kad notiks budžeta pārskatīšana un nākošgad notiks eh, finanšu programmas pārskatīšana, būs pilnīgi skaidrs, ka tiks vērtēts eh, šis absorpcijas koeficients, absorpcijas spēja. Es ceru, ka komisija apstiprinās šo strateģisko ziņojumu marta beigās Un e, tad mēs e, varēsim to e, prezentēt jums šeit. Mums jāsaka, tas bija diezgan bagātīgs informācijas avots. Tālāk gribētu teikt dažus vārdus par Eiropu 2020, par šo stratēģiju, kas arī ir ļoti būtiska. Un šeit es lielā mērā piekrītu tiem viedokļiem, kas ir pausti ziņojuma projektā. Tātad, ko mēs darīsim ar Eiropu 2020? Mēs domājam, ka jau pašreizējā politika, kas ir izstrādāta, un Lisbonas stratēģijai paredzētie līdzekļi, tas viss ļoti konkrēti var dot ieguldījumu Eiropa 2020 darba kārtības realizēšanā, un mēs uzskatām, ka tas ir mūsu politiskais mērķis šīs uh, 2020 uh, darba kārtības uh, mērķus izvērst eh, reālā darbībā uz vietas. Un šeit Eiropas komisija ir tādā unikālā pozīcijā, jo tā ir politika, Eiropas Savienības politikas eh, daļa, kura spēja integrēt dažādas sektora prioritātes reāli uz vietas, balstoties uz reģionu specifiskajām iezīmēm un izvēršot konkrētas attīstības programmas. Un tieši tāpēc no mana viedokļa būtu ārkārtīgi svarīgi, lai kohēzijas politikai būtu ļoti svarīga loma Eiropas Savienības 2020 darba kārtībā. Šogad mēs vēl nāksim klajā ar vēl diviem paziņojumiem, kas uh, būs īpaši saistīti ar Lisabonas darba kārtību. Viens paziņojums būs par plašāku, ilgspējīgas attīstības jautājumu, un mēs šajā gadījumā konkrēti aplūkosim to, kā mēs varam interpretēt ilgspējības attīstības mērķi caur kohēzijas politikas prizmu, kā mēs varam to izvērst praktiskā rīcībā uz vietas un to pašu darīsim arī saistībā ar inovācijām, jo no mūsu viedokļa šī ir tik tiešām viena no svarīgākajām tēmām darba kārtībai 2020. Es uzskatu, ka vispārējā tematika, vieda izaugsme, ilgspējīga aptauk, izaugsme, Es domāju, ka tas viss ir ārkārtīgi saistīts ar eh, ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas galvenajiem mērķiem. Un tāpēc mums šajā jomā ir jāspēlē ļoti aktīva loma. Šī gada beigās mēs nāksim klajā ar kohēzijas ziņojumu, mums ir paredzēts paredzēt uh, tādas kā politiskas vadlīnijas, un tās savukārt atkal saistīsies ar Eiropa 2020 darba kārtību. Es vēlreiz gribētu uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīga loma būs Eiropas parlamentam ja tīpaši jūsu komitejai šajā procesā, ne tikai jums kā uh, likumdevējiem, bet arī jums kā vadošajam spēkam, kas mobilizē pilsoņus un nacionālos parlamentus. Un es ceru, ka mums būs iespēja izmantot strateģisko ziņojumu, lai kopā skaidri nospraustu šo pozīciju, tātad kāda ir situācija, un es gribētu arī jūs sistemātiski informēt šogad un turpmākajos dažos gados, varbūt, eh, teiksim, divas reizes gadā, divas reizes īsi atskaitīties. Tātad, kādā situācijā mēs esam šajā absorbēšanas kapacitātē un eh, kā notiek darbs uz vietas dažādās valstīs, jo es domāju, ka tas eh, būs viens no mūsu vissvarīgākajiem mērķiem, izaicinājumiem. Tātad no šiem mērķiem, par kur mēs vienojāmies, raudzīties, ko mēs reāli varam piedāvāt un kas var dot reālus uh, rezultātus uz vietas. Es jau iepriekš pateicos jums par uh, jūsu sadarbību un par palīdzību un atbalstu, ko esat snieguši uh, pēdējo mēnešu laikā Es domāju, ka Eiropa 2020 kontekstā mēs redzēsim, ka kohēzijas politika ir un var būt ārkārtīgi spēcīgs attīstības instruments. Paldies! Paldies! Paldies! par jūsu izteikumiem. Saka priekšsēdētāji, es varu tikai komentēt ģenerāla direktora izteikums par informāciju, proti jums ir uh, jāapkopo pēc iespējas bagātīgāks informācijas klāsts par to, kas notiek uz vietas, jūs valstī, jūs pilsētā, jūs reģionā. Un otrām kārtām jāpaturprātā ģenerāla direktora kungs, ka mūsu pārāk eh, neapmierina Eiropas parlamentam eh, atvēlētā loma 2020. gada stratēģijas ietvaros, jo eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu mums ir īstenībā plašāks pilnvaru klāsts arī attiecībā uz novērošanu un procesa veicināšanu. Bet domāju, ka pateicoties mūsu sadarbībai, nu jūs varēsiet mums radīt labāku, lielāku gandarījumu. Vēlējos dot vārdu ēnu referentiem, lai viņi komentētu izteikumus. Babīnskas kundze, lūdzu, jums vārds. Dziękuję. E, chciałam przede wszystkim podziękować panu. Paldies, paldies, vēlējos pateikties. Pateikties visiem, kas piedalījās ziņojuma tapšanā, un ziņojums patiešām ir veiksmīgs. Par to mēs jau esam diskutējuši vairākas reizes. Neskaitāms reizes pat varētu teikt. Ja jūs uh, iepazīsieties ar manis iesniegtajiem grozījumiem, ka mēs eh, komitejā nedomājam šeit tikai par kādu vienu viedokļu atspoguļošanu vai vienas pozīcijas atspoguļošanu, un to ļoti labi varēs nolasīt arī no iesniegtajiem grozījumiem. Domāju, tas ir patiešām veiksmīgi izvēlēts virziens. Ja mēs aplūkojam Lisabonas stratēģijas ieteikumi uz mūsu politiskajām vadlīnijām, īstenībā mums nav tādu, mūsu rīcībā nav daudz tādu pamatot apkopotu datu. Un kas notiks ar 2020. gada stratēģiju? Protams, tieši tie tie jautājumi, kuros, uz kuriem mēs uh, Reģionālās attīstības komitejā meklējām atbildes. Es uh, gaidu ar nepacietību 2020. gada stratēģijas īstenošanu. Un jāņem vērā, ka varbūt uh, reģionālajai politikai mēs līdz šim neesam pievērsušies pietiekam pamatīgi. Reģionālai dimensijai ir jābūt uh, iezīmētai daudz traknākām līnijām. Un Vēl kāds būtisks arguments. Stratēģija galvenokārt ir veltīta tādiem labklājīgiem reģioniem. Tā varbūt uh, savu fokusu tik izteikti nevērš uz uh, reģioniem, kas uh, ir uh, tā kā klibojuši nopakaļus. Nu, protams, jāņem vērā, ka atšķirības starp reģioniem pastāv pat viena reģiona ietvaros, un nu, mēs nevaram iz, izveidot un izmantot tādu universālu mērauklu, vērtējot pilnīgi visus reģionus. Tā tad ir jābūt arī diferencētai pieejai. Mēs runājam arī par attīstības mērķiem. Noteikti neaizmirsīsim vajadzību attīstīt informācijas tehnoloģijas, transportu, infrastruktūras. Protams, darbā ir ieguldīts liels pūliņu skaits, bet eh, mums ir iespējams darīt vēl vairāk. Referents ir pieskāries arī kohēzijas politikai, viņš ir runājis, ka tā ir tāda vadlīnija, tāds mērķis, kas ir kopīgs pilnīgi visām politikas nozarēm. Protams, ir atšķirīgi attīstības līmeņi visā Eiropas kopienā, Eiropas Savienībā, un, protams, atšķiras arī šo mērķu spektrs. Protams, ir daudz problēmu, kas varbūt pēc savu raksturu ir akūtāks, un tās ir jārisina ātrāk. Pagātnē esam piedzīvojuši vairākus lielus paplašanāšanās raundus, un tie valdošās atšķirības ir vēl vairāk padziļinājuši. It sevišķi runājot par atšķirībām, kas valda starp dažādiem reģioniem Eiropas Savienības teritorijā mums eh, noteikti to vajadzētu paturēt prātā, strādājot pie šī dokumenta. Un ir jāapkopo mm, labākā argumentācija komitejas ietvaros. Protams, noteikti ir jāuzsver konkrētās politikas nozars, kur ir jāiegulda visvairāk darba. Jāpadomā arī par zaļākas ekonomikas izveidošanu, zaļāku tautsaimniecību un jāveicina uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanu. Tādēļ it sevišķi jāpadomā par attiecīgo izglītības politikas vadlīniju izstrādi. Zaļa ekonomika, protams, uh, nenokritīs no gaisa, tur ir nepieciešams attiecīgs finansējums, un tā nav utopija, tas nav kaut kāds uh, tāls ideāls. Mums jāpadomā par konkrētām iezīmēm, par konkrētiem mērķiem un stratēģijām, un finansējums, protams, uh, ir būtisks, bet uh, mums ir jāpadomā arī par pareizo prioritāšu nospraušanu. Diskusijas par šo ziņojumu protams, turpināsies un procesu vēl nevaram uzskatīt par noslēgtu. Es uh, iesniegšu grozījums, ja uh, būs nepieciešams salikt pareizos akcentus. Paldies! Paldies! Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā vēlējos uh, uzteikt referenta darbu, un man ir sekojoši uh, komentāri. Referenta kungs jau pats to minēja, proti, ka ko 2006. 2008. gadā kohēzijas programmas vienmēr bija papildināts ar tādu būtisku politisko elementu. Mēs ar visiem spēkiem mēģinājām īstenot Lisabonas stratēģijas mērķus. Protams, eh, vajadzēja tādēļ arī papildināt finansiālo segumu attīstībai un izpētēji. Finansējums ir nepieciešams, lai varētu īstenot pētniecību un tādā veidā arī uh, veicināt ekonomisko izaugsmi. Lai izkļūtu no krīzes, ir nepieciešami ātri risinājumi, efektīvi risinājumi un jāpadomā arī par pilsoņu tālākās izglītības iespējām, lai viņi šajā mainīgajā pasaulē varētu arī ātri piemēroties jaunajām prasībām un atrast jaunu darba vietu. Es domāju, dokumentā ir e, minēts vairākas patiešām būtiskas atziņas. Anume lipsa prevederilor concrete legate de modul în Ja mēs eh, pievēršamies 2020. gada stratēģijai, tur nav skaidri un gaiši pateikts, kā vietējās pašvaldības reģionālās iestādes varētu piedalīties stratēģijas īstenošanā. Neskaitāms reizes esmu uz to norādījusi, arī citi kolēģi teica. Uh, ka no tā īstenībā ir atkarīgs šīs stratēģijas panākuma, kā tā tiks īstenot kopienas, vietējā, reģionālā līmenī. Tādēļ es uzskatu, ka vietējās iestādes un organizācijas aktīvāk ir jāiesaista gan lēmumu pieņemšanas procesā, gan arī tad, kad uh, notiek līdzekļu apguve. Uh, šīm vadlīnijām ir tā gludani jāieplūst 2020. gada stratēģijā un jātiek tajā iedzīvinātām. Es domāju, ka šī stratēģija ir jāizteno vietējā līmenī, un to nevar, varbūt vienīgais um, finansējuma avots nebūs struktūra fondu līdzekļi, ir iespējams padomāt arī par citiem. Domāju, ka šis ir ļoti labs uh, fundament dokuments, bet ar to vien nepietiek. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Došu vārdam Gurākisa kungam, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Yes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, mums ir rūpīgi jāiepazīstas ar šo ziņojumu. Mums jāņem vērā, kādas attīstības tendences ir raksturīgas pēdējiem gadiem. Bet kāds būtu būtiskākais jautājums, uz ko jāmeklē atbildes? Eiropas Savienībā joprojām pastāv liels atšķirības plājas starp dažādiem reģioniem, un tās ir vēl paplašinājušās. Vairāk kolēģi jau to minēja savos izteikumos. Ja ziņojumā mēs tam nepiedāvāsim nekādus risinājumus, kaut vai atbildes, kādēļ šādi notikumi ir bijuši, Ir taču iespējams apkopot datus, analīzēt mūsu rīcībā esošo informāciju, un ja mēs to pietiekam rūpīgi neizdarīsim, nu, tad mēs diezgan sasniegsim kohēzijas mērķus. Tā, kirjā proevre. Potā polā, ipāhi ένα θέμα. E, ir bezdarba problēmas, ir ekonomiskās problēmas. Priekšsēdētājs kundze tās nopietni apdraud kohēzijas politikas stratēģijas īstenošanu kā mēs varētu uzlabot attīstību Eiropas Savienības reģionos, lai um, reģioni būtu vienlīdzīgāki, lai tur nevaldītu tik milzīgas atšķirības. Mums ir jāpadomā par pareizo pieeju un vajadzētu arī izveidot uh, nākotnē dzīvības spēku politiku. Paldies tagad Konstance Krēla. Paldies, paldies priekšsēdātājs kundze. Vēlējos sirsnīgi pateikties uh, referenta kungam par izcilo darbu, un viņš īstenībā pat strādāja tādos apgrūtinošos apstākļos. Sākotnējā pieeja iniciatīvas ziņojumu tup, tapšanai bija analīzes veikšana, proti, kā kohēzijas politika uh, ir veicinājušas Lisabonas stratēģijas īstenošanu. Ir daudz cilvēku, kas uzskata, ka Lisabonas stratēģija ir cietusi pilnīgi neveiksmi vai katrā ziņā nav sasniegusi sākotnēji nospraustos mērķus. Tādēļ mēs vēlējāmies arī organizēt uh, Reģionālas attīstības komitejā uzklausīšanu, lai diskutētu par konkrētiem faktiem, ko ir iespējams izvērtēt. Diemžēl tas mums uh, neizdevās, jo nebija pietiekami daudz skaitļu un faktu, kas radītu pamatu tādām uh, empīriskām diskusijām. Dārgie kolēģi, nu būsim piesardzīgi, nevajadzētu aizmirst um, šos gadījumus, mums vajadzētu padomāt, vai uh, līdzekļu asignējumi ir bijuši pietiekami efektīvi, kā šādas stratēģijas labāk varētu īstenot nākotnē, kā varētu mācīties no pieļautajām kļūdām. Mums vajadzētu rūpīgi raudzīties arī tajā, ko dara komisija. Uh, stratēģija pagaidām vēl nav. Mēs nevaram tādu stratēģiju, kas pilnībā nav izvērtēta, uh, uzskatīt par pabeigtu, vilktai pāri krustu un tagad jau runāt par kaut kādu jaunu stratēģiju nākamajiem desmit gadiem. Vēlējos uzteikt Rikardo par to, ka viņš savā ziņojumā ir iekļāvis patiešām būtisks atziņas, bet tas joprojām nenozīmē, ka tuvāko mēnešu vai pat gadu laikā mēs eh, pirms par jaunu formulēt kohēzijas politikas vadlīnijas eh, likumdošanas ietvarā varēsim kaut ko sasniegt, vai mēs, eh, vai 2020. gada stratēģija kļūs par veiksmi, nu, tur ir ļoti daudz faktoru, no kuriem tas ir atkarīgs. Mums ļoti nopietni vajadzētu diskutēt tuvāko mēnešu laikā, uh, analizēt mūsu rīcībā esošo informāciju un domāt, ko mēs darīsim nākotnē. Mums ir jāsagatavojas šim darbam un mums ir arī jāsaprot, uh, kas apdraud kohēzijas politikas īstenošanu. Mums ir nepieciešama veiksmīga kohēzijas politika, un tas nāks par labu nevien reģioniem, bet arī Eiropas integrācijai kopumā. Ziņojuma vispārējais tonis ir ļoti labs, bet mums vēl ir ārkārtīgi daudz jāstrādā. Paldies! Just, just use this opportunity and... Paldies, paldies priekšsēdētāji. Turpina. Es izmantošu iespēju un nedaudz komentēšu Krēls kundzes teikto. Jūs teicāt, ka uh, Marta beigās komisija pieņems strateģisko ziņojumu, un tas mums piedāvās vairāk informācijas salīdzinājumā ar šodienu, un šis varbūt ir, tad būs arī gatavs tāds politisks ziņojums, ko izstrādās Rikardo Kortes Lastra. Varbūt nākamajā sanāksmē e, komisāra kungs varētu mums pagodināt ar savu klātbūtni, un tad mēs varētu diskutēt par strateģisko ziņojumu, un varbūt varētu uh, Mm, būt arī kādas jaunas vēsmas no padomas puses. Tātad eh, tas ir tāds pagaidām atklāts jautājums. Tagad došu vārdu Lambertam Fannistelrojam, lūdzu. Paldies! Šis ziņojums man arī sagādā patiesu gandarījumu, un eh, mēs te domājam arī par aptvērumu paplašināšanu. Bet īstenībā diskusiju gaita mani tā patiesi neapmierina. Mēs domājam par uh, finansēm piešķiršanu, par to, ko darīt pēc Lisabonas stratēģijas, ir jaunā 2020. gada stratēģija. Bet kā jau tika minēts vakardien, īstenībā padome ir tāda kā līdmašīna. Rompējs sēž pilotu kabīnē, viņi desmit gadus kaut kur lido, bet viņi nedomā par to, kā nosēsties uz zemes. Nu, tas ir pilnīgi nepieņemami. Es varu piekrist Krēls kundzei, sociāldemokrātu eh, koordinātorei. Mēs nevaram pieļaut, ka padomu tikai mums diktē noteikums un mēs tikai darām visu, mājam ar galviņu un darām visu, kas ir nepieciešams. Mums arī ir jāpaceļ savu balsu. Ko es šeit vēlētos redzēt? Es domāju, šeit ir jāiekļauj arī veiksmes. Pagājušo gadu laikā tika veikti novērojumi, e, tika kontrolēts, kā ir īstenot Lisabonas stratēģija, un 70% no investīcijām tika apgūtas tieši reģionālā līmenī, un bija arī vienošanās par Lisabonas stratēģijas mērķiem. Kādēļ mēs uh, nevarētu atsaukties uz koka ziņojumu. Tātad īstenībā pirms Lisabonas stratēģijas neviens nebija uzņēmis atbildību, neviena dalība valsts nebija uzņēmusies atbildību, tad dalība valstis uh, sūtīja ziņojumus par uh, virzību uz priekšu uz Briseli, bet nekas nenotika, kādēļ viss tā iebuksēja. Uh, jābūt arī inovācijām, jauninājumiem, kādēļ Eiropas Savienība nenoslēdz tādu kā paktu ar reģioniem par 2020. gada stratēģijas īstenošanu. Un mums noteikti ir jāiepazīsta, jāiepazīstās ar nepieciešamiem kritērijiem, un komisija izteiks priekšlikumu, un tad mēs varēsim saprast, kas notiek uz vietas, kas notiek reģionos, jo tad varēs arī saprast, kuri e, ir atbildīgie, jo līdz šim izskatījās tā, ka nav nevienas atbildīgās personas. Tā, tad iesaistīsim reģionus, pilsētus, ciematus un tad e, mēs sapratīsim, ka varbūt ir iespējams gūt panākumus, jo bija atklātā koordinācijas metode, tā bija aplama izvēlēta, Un bieži vien ar reģioniem neviens nekonsultējās, un tad kaut kas tika atsūtīts kaut kāds papīra ķīps uz Briselu, un ah, tā, viss. Un eh, tas bija pilnīgs morālais bankrots, tā tad eh, svīt ar pāri. Mums ir jāiesaista visi aktieri, visi atbildīgie ierēģi, es neesmu pret līdzēkļu asignēšanu, es neesmu pret kritēriju izstrādi, bet ir jābūt tādai daudz līmeņu pieejai. Reģioniem un valstīm ir jātiek iesaistītiem daudz aktīvākā, proaktīvākā veidā. Un, ja dažas valstis teiks, mēs īstenībā, pasaka, mēs nepiedalīsimies, nu labi, tā ir viņu izvēle, bet uh, Mums ir viņiem jāpiedāvā, mums ir jāiesaista tādi partneri, kas ir gatavi investēt gan līdzekļus, gan savu darbu. Uh, Un tad, kad e, īstenībā kaut kas tiek pieprasīts, viņi visi it kā stāv korī, dzied kopā vienu kopīgu dziesmu, bet kad e, katram paprasa atsevišķi, ko jūs esat izdarījuši, tad nekāda atbilža nav. Ir jāslēdz jauna veida līgumi, tādi, kādi, kas sasaucas ar jauno stratēģiju, ar jaunām prasībām. Uh, Domāju, ka tas varētu būt nopietns ieguldījums, lai varētu beidzot izkļūt no šī apburtā loka. Mēs te runājam, runājam, runājam, tas nepie kā nenoved. Šīs debats atkārtojas aizvien no jauna. Un tad paskatāmies kaut kādu punktu ziņojumā un atkal muļājam, muļājam to visu laiku un nekas nenotiek. Tā tad mums ir jāsadarbojas ar pilsētām, ar valstīm ciešāk, jo tās būs īstās programmu uh, realizētājs, un, protams, ja jums kaut kas ir jāveic, jums ir jāuzņems atbildība, vai arī jūs neuzņematies atbildību, tā ir brīva izvēle. Es vienkārši vēlētos arī izstrādāt vairākus grozījumus un pateikt, ka, nu, reģionālās kohēzijas kontekstā ir iespējams darīt daudz, un varbūt Arnēlta kungam tas arī palīdzēs, uh, varbūt komisijā izstrādāt tādu pārskatu. jo sākotnējais dokuments bija patiešām ārkārtīgi neveiksmīgs. Es atvainojos, saka runātājs. Paldies, esmu visu pateicis. Paldies, tagad to ir ar kungs lūdzu. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Arner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, dargās kolēģis. Es varu noteikti piekrist Nīstēlroja kunga teiktajam. Es uzskatu, ja mēs runājam par Lisabonas stratēģiju un daudzi uzskata tāpat, uh, mēs eh, redzējām, ka īstenībā nebija neviena atbildīgā un neviens it kā nevarēja sevi identificēt ar šo programmu, arī entuziasms varēja būt lielāks un tādēļ priekšsēdētājs kundze, es varu tikai atbalstīt jūsu prasības, ka Eiropas parlamentam ir jāspēlē daudz redzamāka loma 2020. gada stratēģijas īstenībā, īstenošanā mēms ir jādarbojas eh, vienādā atsaukstumā ar padomu un tagad nevajadzētu cīnīties par kompetenci sadalīšanu, saprašanu starp komisiju un dalību valstīm padomu un parlamentu. Nē, šī stratēģija gūs panākums tikai tad, ja tā būs pilsoņu stratēģija, jo nākotne ir pilsoņu rokās, tā pieder pilsoņiem, eh, nevis kaut kādām valdībām, kas nav rīcības spējīgas vai politisko lēmumu pieņēmējiem. Tā, vienmēr ir, tā mēs vienmēr esam runājuši šajā komitejā, un mums ir jāpasaka skaidri un gaiši. Uh, kohēzijas politikas stratēģijā, 2020. gada stratēģijā ir jāievieš tādi elementi, kas uzrunās pilsoņus, lai šī stratēģija būtu viņiem tuva, taustāma. Un tagad man ir viens jautājums. Šis ziņojums ir pēc sava rakstura visai analītisks un noteikti pie šāda uzstādījuma vajadzētu arī pieturēties, bet mums ir nepieciešams vēl vairāk informācijas. Uh, Ja mēs pievēršamies 2020. gada stratēģijai, es uzreiz vēlos uzdot jautājumu. Varbūt, ka no komisijas pārstāvja mēs varētu jau dzirdēt kādu informāciju šodien. Vai jūs palauzījāt galvu par to, kā uzlabot jau uh, to programmu darbību, kas tiek īstenots, tātad, uh, kuras uh, ir paredzēts īstenot līdz 2012. 2013. gadam, kā tās varētu labāk saskaņot ar 2020. gada stratēģiju. Varbūt man šeit ir tāds neliels šaubas, bet es vēlējos arī paklausīties, kādus plānus kaldina komisija. Mums jādomā, kādas būs programma tālajošākās sekas, tad, kad tās tiks īstenotas. Es vēlējos pavaicāt, vai ģenerāla direkcija, reģionālās politikas ģenerāla direkcija ir domājusi ar par uh, šādu spēcīgāku reģionālo dimensiju un kaut ko jau darīt pirms 2020. gada un uh, padomāt arī par jaunu mērķu pievienošanu jau esošajām programmām. Paldies! Thank you, Jan. Paldies, Albrecht kungam vārds. Un pēc tam Celer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu būt tikai nedaudz provoktīvs. Tādā ziņā, ka. Uzklausīšanā mēs dzirdējām, ka vērtējam, ka Lisabonas stratēģija nebija veiksmīga, un arī Barozo uh, E, izmanto šādu izteicienu. Jā, ka tā ir bijusi neveiksme. Domāju, ka ja mēs gribam savienot kohēzijas politiku un Lisabonas stratēģiju, tad e, kohēzijas e, politiku zināmā mērā nomelno šī saikne, un tāpēc es domāju, šīs divas ziņojuma daļas ir jāsadala atsevišķi un jābūt konstruktīviem savos secinājumos. Ja mēs aplūkojam uh, priekšvēsturi, situācija pirms Lisabonas stratēģijas, tad domāju, ka vienmēr netika nodrošināta šī saikna kohēzijas politika. Lisabonas stratēģija bija galvenokārt atvērts koordinācijas uh, metode un atbildības uh, lielākā daļa gulās uz dalībvalstu pleciem. Mēs esam centušies veidot reģionus, tāpat esam strādājuši arī pie lielajām pilsētām, un, manuprāt, tas arī bija galvenais, kas bija norādīts koka ziņojumā, kad tika ierosināts izstrādāt arī tā saukto melno sarakstu. Rieģ, reakcija bija tāda, šī stratēģija tika, ja tā var izteikties, lisabonizēta. Mums jānodrošinās, ka ejam pareizā virzienā, mums ir jāizstrādā Eiropas politiskās nostādnes balstoties uz saprātīgiem pamatiem, pretējā gadījumā tās nenesīs vajadzīgos rezultātus. Domāju, ka Lisabonas eh, stratēģijā runa bija par eh, resursu maksimālu iegūšanu, par eh, koordināciju izmantojot kopīgus instrumentus, un es zinu, ka jums ir paredzētās, paredzētais ikgada finansējums katrai dalību valstī, un tas eh, arvien vairāk piesaist uzmanību, un to arī tieši referents ir izgaismojis. Es domāju, ka principā šeit ir runa par divām stratēģijām. Un man liekas, ka eh, tā bija kļūda neiestrādāt kohēzijas eh, politiku Lisabonas stratēģijā, jo kohēzijas politika, manuprāt, varēja tā teikt saglābt šo Lisabonas stratēģiju. Un to visu jau vajadzēja ietvert vienā jau no paša sākuma, bet tagad šīs divas lietas ir atsevišķas. Ja mēs skatāmies atpakaļ uz kritērijiem Lisabonas stratēģijai, manuprāt, risks ir tāds, ka mēs izliesim bērnu kopā ar ūdeni no vanniņas. Mums tagad jāpārskata situācija Eiropa 2020 kontekstā, Tāpēc varbūt paņemsim tos elementus no Lisabonas stratēģijas, kas ir bijuši noderīgi, centīsimies saglābt to, kas vēl ir saglābjams. Un uh, saglabāsim to arī turpmākiem desmit gadiem. Mēs runājam par reģioniem, bet jārunā arī par pilsētām, arī par pilsētvidi. Domāju, ka, protams, uh, dalību valstīm ir savs sakāmais, bet jebkurā gadījumā paturēsim šīs divas stratēģijas vārdā un centīsimies uh, panākt labāko no tā, ko Lisabona spēja piedāvāt, un centīsimies izvairīties arī no kļūdām, kuras uh, piemita Lisabonas līgumam, Lisabonas stratēģijai. Es domāju, ka mums ir jāsaglabā šīs divas lietas atsevišķi, un tas mums palīdzēs arī budžeta jomā. Nā... Celer kungs, paldies priekšsēdētais kungs. Wenn wir von etwas herkommen un zu etwas Neuem kommen. Ja mēs attālināmies no viena ceļa mērķa un mums jānonāk pie nākamā, mums vajadzētu arī pāanalizēt to, kas ir bijis pirms tam. Esmu pateicīgs referentam par šādas pieejas izmantošanu. Ļoti daudz uzmanības tiek veltīts reģioniem. Pirms darbojoties Eiropas parlamentā, es darbojos reģionālajā politikā un Es biju visai aktīvs reģionālajā politikā, tā domāja arī daudzi mani politiķi, un Lisabonas stratēģija bija tāds vārds, ko es pazinu no avīzēm. Īstenībā mūsu ikdienas politiskajā darbībā tas vispār nekādā veidā netika realizēts. Nu, tā būtu viena tāda piezīme. Un vēl stratēģijām, protams, vajadzētu izvirzīt konkrētus mērķus. Es varu piekrist ļoti daudziem iepriekšējiem runātājiem ja Lisabonas stratēģijas mērķis bija Eiropas Savienību izveidot kā ekonomisko zonu, kas ir visdinamiskākā un viskonkurētspējīgā, nu tad šis mērķis ir cits neveiksmi, to mēs nepanācām. Protams, mēs tagad piedzīvojām uh, finanšu un ekonomikas krīzi un īstenībā jāņem vērā, ka citas ekonomiskās zonas, citas kontinentus šī krīze skār vēl smagāk. Uh, Kāda būs jaunā strateģiskā pieeja, vai mēs sakosim šiem pašiem mērķiem vai nospraudīsim citus? 2020. gada stratēģijā ir teikts, mēs vēlamies, lai Eiropa arī turpmāk būtu globālās attīstības motors, dzinējspēks, eh, proti tieši arī inovāciju jomā kas mums ir nepieciešams. Ir jāiesaist pilnīgi visi, visiem ir jālīdzdarbojas, vienalga kādā līmenī - kopienas, reģionālā, vietējā, un ja tas ir kopienas mērķis, bez visu iesaistas mēs to nesasniegsim. 2020. gada stratēģija, nu pastīsimies, piemēram, kas notiek Vācijā, reģionālais līmenis. Šodien tie, kas Uh, par Eiropas lietām atbildīgie Vācijas federālo pavalstu ministri. Viņi tikās federālajā padomē, un federālā padome vakardien uh, pauda negatīvu atzinumu, atzinumu 2020. gada stratēģijai, jo tā it kā apdraudot subsidiaritātes principu. Tas mums tagad noteikti jāpatur prātā. Tā tad, ja mēs no reģionālā līmeņa dzirdam jau kaut kādus pārmetumus par šo 2020. gada stratēģiju un ko tādu pēc tam pievien, ja piemēram mēs to dzirdētu Vācijas parlamentā, eh, tad mēs runātu arī par nopietnām saziņas problēmām. Tagad atsaukšos uz vakar dzirdēto. Ježiš Buzeks, kur es ļoti cienu, uh, vakardien eh, šajā ministru tikšanās eh, laikā viņš teica sekojošo. Viņš teica, Eiropas Savienība gūs panākums tikai tad, ja Eiropeiskā doma visiem būs kopīga un mēs visi apzināsimies sevi kā Eiropiešus. Tātad mūsu centienu kodolā ir jābūt Eiropai globālā mērogā, globālā konkurencē. Es domāju, šai domai mums noteikti ir jāspārno turpā, turpmākajos centienos. Tālāk. Pēdējo desmit gadu laikā kohēzijas politikai vajadzēja atrisināt konkrētas problēmas un atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Piemēram, eh, pieskaršos Olbricht kunga teiktajam, ka kopienā vajadzēja integrēt 12 jaunas dalību valstis un, protams, to nevarēja atrisināt tikai kohēzijas fonda finansējumu. Tagad šeit ir 27 dalību valsts un kā mēs kustēsimies uz priekšu, ko mēs darīsim, kādi būs mūsu mērķi šajā jaunajā eh, konkurē, konkurences pilnajā globalizētajā pasaulē. Amerikāņi, ķīnieši, indieši visi ir izkļuvuši no krīzes daudz eh, vieglāk nekā mēs. Tādēļ es uzdošu jautājumu. Kā mēs papildināsim šo kohēzijas politiku? Kādu tā izskatīsies? Vai tas būs instruments, ko mēs izmantosim Eiropas Savienībā? Tātad, ja kaut kur kaut kas ir, mēs to paņemsim un iedosim to citiem reģioniem, kas varbūt nav pavirzījušies tik tālu mēģināsim tos subsidēt. Vai mēs pateiksim, mērķis ir daudz grandiozāks. Mums ir uh, jāizdzīvo globālajā konkurencē, globālajā pasaulē, uh, un jākoncentrējas uz šo mērķi. Un tikai tad, kad mēs uzaudzēsim muskuļu masu savās spēcīgākajos punktos, eh, izpētē, inovācijā, mēģināsim to visu padziļināt, pastiprināt, saliksim pareizos akcentus un tad spēcīgāk dosimies šajā globalizētajā pasaulē. Tad mēs noteikti varēsim kaut ko panākt. Ja mēs būsim spēcīgi, tikai tad mums būs iespējas uh, Uh, sekot nospraustajiem mērķiem Eiropas Savienībā, kas nāks par labu arī reģiona attīstībai. Ja mēs nevarēsim izdzīvot globālos, globālās konkurences apstākļos, tad mēs ļoti ilgi vēl cīnīsimies ar neveiksmīgu kohēzijas politiku un nevarēsim arī garantēt konverģenci. Šīs debats tagad ir uzsākts un tagad tajās jāpiedalās visiem. Paldies! Thank you, uh... Paldies! Uh, manen kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu vispirms pateikties uh, referentam uh, Lastras kungam par uh, ļoti tādu izaicinošo provokatorisko ziņojumu. Tas ir ziņojums, kurš atver debatas, kuras, manuprāt, šķiet ārkārtīgi būtisks. Un, to sakot, runa šeit ir par to, ka ņemot vērā visu to, ko mēs varam uh, secināt un mācīties no Lisabonas stratēģijas, no tās dažiem pozitīviem punktiem un uh, tiem, kas neizdevās, jāuzdod jautājums, kas pietrūkst Eiropas Savienībai. Manuprāt, pietrūkst politiskās pārvaldības. Labi, tā uzlabojas, protams, pateicoties Lisabonas līgumam, bet otrām kārtām uh, ekonomiskā pārvaldība. Beļģijas premjerministrs eh, pirms pāris dienām runāja par nepieciešamu ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienības līmenī, un to nedrīkst eh, darīt uz reģionu līmeņa, jo stratēģija Eiropas Savienības līmenī ir stratēģija, kas ļauj Eiropas Savienībai eh, reāli kļūt par globālu spēlētāju. Bet tomēr tas nav galvenais Uh, kohēzija un uh, viengabalainība, jāsaka, ir bijušas tikai deklarācijas un nav dzīvē realizētas. Otrām kārtām, ja mēs uh, šo stratēģiju 2020, ja mēs ļausim padomēji to izstrādāt, un mēs, parlaments, būsim tikai tāds uh, apendiks, kurš uh, pieņem, atzīst šo stratēģiju Jo ir jāsaprot un jāatzīst, ka padomē dominē šī nacionālā dimensija, un tas atspoguļojas arī komisāru izvēlē un konfliktos starp dalību valstīm, tad, kad ir jārēma par izlēmu izēju no krīzes. Tātad šī nacionālā dimensija tādā gadījumā joprojām būs tā, kura uh, būs noteicošā. Mēs uh, zaudējam šo koherenci un spēju uh, paši sev eh, dot iespēju īstenot Eiropas Savienības eh, stratēģiju. Noslēgumā gribētu teikt, ka es eh, lasīju Brauna grāmatu Plan Before. Dargie kolēģi, atcaucoties uz to, gribu teikt, ka mēs runājam par Eiropu, par jaunu pilsētu vidas politiku un tīrākām metodoloģijām, bet uh, Runājot par atjaunīgām, eh, atjaunīgiem energoavotiem, ja mēs salīdzinām savu projektu ar Ķīnas projektu, piemēram, tad mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības projekts ir eh, ļoti sīks, eh, jo mums, kā es teicu, nav šīs politiskās pārvaldības, un tā ir citur. Uh, Mēs e, domājam, kādu mēs gribam Eiropas Savienības lomu izjā no krīzes. Mēs uzdodam šos jautājumus, jo palielinās arvien vairāk šī atšķirības starp uh, nabadzīgajiem bagātiem rajoniem, un mēs uzdodam, kādu mēs gribētu redzēt šo ideālo Eiropas Savienības modeli, kādu mēs gribētu nacionālo risinājumu, un mums nav izdevies joprojām rast atbildi Eiropas Savienībā. Varbūt, ka ir rasts risinājums dažām dalību valstīm, tā tad uh, e, Ar šī ziļojuma palīdzību es gribētu aicināt nodrošināt to, lai Eiropas parlaments spēlētu reālu lomu, definējot Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju, un mums ir jāgūst iespēja atkal 20. gadā nerunāt par jaunu izgāšanos. Paldies! Paldies! Puheenjohtaja! Manas kundzei vārds. Manners kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties referentam par labo darbu. Uh, iepriekšējie izteikumi ir bijuši ļoti konstruktīvi, es tāpēc neatkārtošu otrais to visu. 2020. gada stratēģija ir ambiciozs projekts, to jau mēs esam teikuši vairāk kārt. Bet Lisabonas stratēģija, diemžēl, nav darbojusies, tā ir izgāzusies. Un kāpēc? Vienkārši tāpēc, ka dalībvalstis nav apņēmušies tos, šo stratēģiju pildīt. Attiecībās 2020 20, 20 stratēģija ir jānodrošina, lai tas pats atkal uh, nenotiktu. Tā tad ir nepieciešami konkrēti stratēģijas mērķi. Jā, protams, ir labas idejas, kuras jau ir minētas, un tas viss ir ļoti labi, bet vienalga jābūt daudz konkrētākiem. Jā, varētu izvērst eh, šo stimulu burkānu un uh, rīkstas uh, pieeju. Varbūt, ka tā būtu jāpiemēro tieši budžeta jomā šajā stratēģijā 2020, bet visādi citādi tomēr nepieciešams prioritizēt uh, stratēģiju tā, lai mēs, mēs varētu izpildīt mērķus. Nepieciešams garantēt arī koherenci un sinerģiju dažādiem finansēšanas uh, avotiem. Tālāk runājot par struktūru politiku, vai mēs varētu no sākuma runāt par uh, varbūt strateģiskām darbībām, vadlīnijām? Jo mēs šeit runājam par dažādiem reģioniem, dažādiem finansēšanas avotiem. Varbūt tādā veidā mēs varētu mobilizēt dažādos uh, mērķus. Tagad vārds Hadenbacha kungam. Nāmas un kungi, um, paskatīsimies uz uh, šī ziņojuma būtību. Ko kohēzijas politika ir uh, darījusi, lai veicinātu to, ka tiek sasniegti Lisabonas mērķi? Uh, Es uh, novērtēju to, ka Lastras kungs, mūsu kolēģis, uzsāk šīs debatas. Bet mums ir instrumenti, mums ir rīki un resursi, kuri ir mūsu rīcībā visai īsu laiku. Līdz ar to mums nav pietiekoši daudz apstrādātu datu. Uh, bet mēs varētu tomēr vismaz mēģināt uh, analīzi veikt. Tātad partnerība, integrēta pieeja, subsidi, subsidaritāte, tie visi ir pamati jautājumi un vērtības, kuras lietojot mums ir jātaisno. Un um, pajautāsim, kā ir apspriestas prioritātes mazo un lielo pilsētu prioritātes ir vai nav pieņemtas vērā, vai ir izveidoti šo pilsētu integrā, integrētie plāni, ja jā, tad vai tie bija veiksmīgi, un vai plānotie resursi ir izmantot efektīvāk nekā citi finansu resursi, un vai šo resursu izmantošana ir bijusi virzīta pareizā virzienā. Un vai mēs varam uzdot arī tādu jautājumu, kāpēc pilsētas un municipalitātes e, netika vairāk iesaistītas naudas e, kopīgā izlietošanā, piemēram, Amsterdama un Rotterdama e, ļoti veiksmīgi tika iesaistīts, kāpēc tā tas nenotika citās valstīs, no kā tad municipalitātes bija e, novaidījušās. Tas viss ir saistīts ar moderniem principiem, bet šo principu tāda izvērtēšana ir visai ierobežota, un tāpēc mums ir jāuzdod jautājumu, kāpēc kaut kam vajadzēja būt vai kaut kam nevajadzēja būt, ja mēs vēlamies šāds ļoti moderns princips pielietot. Un vēl viena pēdējā piezīme, mēs neesam vienīgie, kur cenšas risināt šīs problēmas. Eh, tā, piemēram, arī reģionu komiteju un citi piedalās, kāpēc mēs nevēlamies uzzināt viņu rekomendācijas un viņu problēmu izvērtējumu, un tad mēs varētu veikt savu analīzi. Es domāju, ka šis priekšlikums veikt uzklausīšanu vai tādu visam nelielu uzklausīšanu ir ļoti laba doma un domāju, ka šim ziņojumam vajadzētu tikt izmantotam, lai būtu labāka analīze un rekomendācijas attiecībā uz to, kā izmantot labāk Eiropas naudu. Paldies! Un tagad? Kalenbachs kundze, paldies! E Atminoties vakar, šodienas diskusijas, es vēlējos pateikties referentām sevišķi silti par 14. punktu, jo īstenībā iepriekšējās sarunas eh, man šķita pārāk dziļi nepievērsās šim jautājumam. Vakardien mēs runājam par konkurenci, par izaugsmi un. Šodien īstenībā es nevienu reizi jūsu runās nedzirdēju vārdu cilvēks un ko mēs vēlamies, kādēļ mēs vēlamies ekonomisko izaugsmu, kādēļ konkurence mūsu darba kārtībā ieņem tik lielu vietu. Mēs vēlamies, lai cilvēki Eiropā būtu tā ieguvēji. Un uh, reģionāla politikā um, Tātad viens no kolēģiem teica, ka eh, tad, kad viņš darbojās reģionālajā politikā, viņš dzirdēja par Lisabonas stratēģiju, tāpēc, ka to bija izlasījis tikai avīzē. Bet mēs vēlamies atbildēt uz jautājumiem, kāds labums būs videi, cilvēkiem, mūsu bērniem, mazbērniem, vecvecākiem no visas šīs stratēģijas. Visa konkurence, izaugsme, tam būs tikai tā jēga tad, ja mēs domāsim par cilvēkiem un ka ieguvējiem ir jābūt cilvēkiem pilnīgi visos reģionos. Un varbūt nedaudz ir jāpārstruktūrē visa šī stratēģija. Mums ir. Uh, Piemēram, eh, jānodrošina izaugsme tādās vietās, kur ir šīs izaugsmes iespējas, nevis, piemēram, tās jāpārnes uz tādiem reģioniem, kur varbūt cilvēki nevar tik aktīvi piedalīties izaugsmes veidošanā, kaut vai īpašo vajadzību dēļ vai ierobežotas mobilitātes dēļ. Uh, Mums vienmēr eh, šis eh, princips cilvēki ir jāpatur prātā. Mēs strādājam cilvēku labā. Mēs nedomājam tikai par tehniskiem uh, pasākumiem, par skaitļiem, par kaut kādu pasākumu optimizāciju. Nē, jāpadomā, kas tad galu galā pēc vis tā paliks pāri un ko no tā visa iegūs Eiropietis, kā tas uzlabos viņa ikdienas dzīvi. Uh, Vēlējos pateikties referentam par um, ziņojumu, bet jāņem vērā, ka bez humānās cilvēku dimensijas mēs nekādu izaugsmu Eiropā nesasniegsim. Paldies! Paldies, Kadenbachs kundzei! Un tā tad gribu dot vārdu Dirkam Hannerkungam, jo mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu. Paldies, priekšētājs kundze! Un es gribu izteikt pateicību, kas mūs aicināts uz šīm debatēm. Domāju, ka tās bija ļoti bagātīgas diskusijas. Un tie jautājumi ir ļoti svarīgi arī man. Viens no jautājumiem, es domāju, ka tā bija Trīls kundze, kura teica, ķersimies pie faktu analīzes. Es domāju, ka tas tiešām ir tas, kas mums ir jāveic. Uh, un, un aprīlī un maijā tieši pie tā ir jāstrādā, jo mēs uh, eh, stratēģisko ziņojumu saņemsim marta beigās, un tad 19. aprīlī cerams mēs varēsim piedāvāt uh, izvērtējuma ziņojumu tādu kopsavilkumu, kurā būs rezultāti uh, 2005. 2006. gada periodā veiktajiem izvērtējiem, un 2006. gada e, šis te periods ir arī bijis e, būtisks Lisabonas stratēģijām. Un mums tad arī jākoncentrējas tieši uz uh, teritoriālo kohēziju un ekonomiskiem jautājumiem. Tā tad mums būs pieejami daudzi un dažādi praktiska darba, praktiski rezultāti. Tad vēl tika teikts, uh, arī Celenkungs un citi uh, deputāti teica tādu domu, ka zināmā mērā ir ļoti žēl, ka kohēzijas politika bija tieši un neapšaubām saistīta ar Lisabonas stratēģiju tikai laika posmam 2007. 2013. gads. Es atceros, ka jūs, prezidentas priekšējais kundze, bieži man esat teikusi, ka tad, kad jūs esat apmeklējis reģionus, jūs redzējis, cik ļoti maz zin par Lisabonas stratēģiju un cik arī šīm reģionālām programmām nav, eh, cik lielā mērā ir jūtams tas, ka šīm reģionālām programmām nav kontakta ar Lisabonas stratēģiju, un to vajadzētu konkretizēt daudzos reģionos. Šo kļūdu neapšaubām mēs nedrīkstam atkārtot izstrādājot Eiropas, saistībā ar Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gads. Mums ir eh, jāsaprot no paša sākuma, eh, ka šis jautājums lielā mērā ir saistīts arī ar kohēzijas politiku un reģionālo politiku. Un te vēl jāsaka, ka Kaut arī 2020. gada stratēģija lielā mērā e, ir pārņēmusi prioritātes un pamat uzdevumus no Lisabonas stratēģijas, teiksim, konkurētspēja, inovācijas un tā tālāk, tad daudzos gadījumos e, šī stratēģija pārsniedz Lisabonas stratēģiju, jo pilnīgi skaidri un nepārprotami. Tur ir iekļauta arī sociāla dimensija, un vēl precīzāk, es gribētu teikt, ir iekļauts vienā stratēģijā tas, kas saistīts ar ilgtspējīgu vides uzturēšanu. Un tas mums ļoti svarīgi. Žēl, ka reģionālā politika tika Lisabonas stratēģijā iekļaut tik vēl, jo, ja mēs skatāmies uz datumiem, tad 2007. gadā mēs sākām un gada beigās mums jau tika pieņemtas programmas. Un tad, kad programmas sāka ievies 2008. un 2009. gados, un tagad ir vēl viens gads klāt nācis, un ko mēs redzam? Redzam to, ka tikai neliela daļa no visa tā ir bijusi, e, ne, tikai neliela daļa no tā, kas ir bijis pieejams, ir izmantots kohēzijas fondos. Un ko mēs varam secināt par Lisabonas stratēģiju? Mēs varam tā tad ņemt vērā pieredzi un aizvietot ar Eiropas saimnes strateģiju 2020. Un izmantosim laiku, lai mēs patiešām varētu analizēt šo nepārprotamo saiti eh, starp eh, koheizijas stratēģiju no vienas puses un, un 2020 stratēģiju no otras puses. Es domāju, ka daudzi deputāti pareizi ir uh, Eh, akcentējuši to, ka šai saiknei ir jābūt eh, uzturētai, tāpēc, ka mums ir daudzos ziņojumos uh, parādījies tas, ka nav šī sasaiste starp uh, reģioniem, bet te ir svalīgs arī solidaritātes jautājums tādā nozīmē, ka jātīsta tālāk viss, kas saistīts ar progresīvām attīstībām 2000 līdz periodā līdz 2006. gadam eh, ziņojumā eh, eh, tika teikts, ka ja mēs ieguldam finanšu līdzekļus ar domu, ka solidaritāte ir atbalstīta, un tomēr ir vairāki reģi, reģioni, kas ir uh, uh, bijuši iepakaļ un ir attīstīts tagad, tad tas ļoti labi ir iespaidojis visu Eiropas Savienību. Un otrkārt, mēs nevaram tomēr skatīties tikai uz vidējo Eiropas Savienības uh, sasniegumu un pievilkt klāt atpalikušos uh, Un es domāju, ka 2020 vēl tikai teikts arī tas, ka mēs eh, saskaramies ar ļoti strauju globālā mērogā mainīgu pasauli. Tātad nākotnē, lūkojoties, mums ir pareizā līdzsvarā jātur šie divi pamat uzdevumi. Uh, un pie to risināšanas vienlaicīgi jāķeras. Un ja mēs to veiksmīgi izdarīsim, tad mēs varēsim, un esmu par to pilnīgi pārliecināts, eh, dot ļoti būtiski ieguldījumu nākotnes Eiropas Savienības attīstībā, un arī lielā mērā tas taču ir tieši tas, par ko ir runāts stratēģijā 2020, jo mums ir jāķers pie E, visiem sarežģītiem uzdevumiem, un lai to paveikt, mums tālāk ir jātīsta gan ekonomikas, gan sabiedrība. Un te nu jāsaka, ka šī līguma uh, pamatdoma ir tā, ka tas ir jāpaveic līdzsvarotā veidā. Un ja mēs, un tam, tāpēc mums te ir tuvākajos mēnešos, nu arī gados visiem kopā jāsāpie šī uzdevuma, Priekšsēdājas kundze, es esmu visai optimistisks par to, un paldies arī referentam par šo e, ziņojumu, ziņojumu projektu. Nu tad, paldies Anher kungam, es gribētu tagad pati šo to pateikt. Vispirms, eh, ģenerāla direktorāta priekšsēdāja kungs, jūs minējāt to, ka mums ir jāsas, jāskatās, kā iet kopā reģionālā politika un kohēzijas politika un jānovērš neatbilstības un, un, un jāstāsta, ko mēs varam paņemt no Lisabonas politikas un kā to mm, ievies 2020, bet, kad mēs runājam par neatbilstībām, jeb atšķirībām, te jau nekāda pretruna nav. Mums taču ir eh, jāstrādā, lai katrs reģions paliktu spēc, spēcīgāks un lai visi kopā attīstītos, lai mēs varētu konkurēt ar Ķīnu. Mums ir jāinvestē prioritātēs, arī inovatīvos risinājumos, energoefektīvos risinājumos un lai kā arī mēs, e, lai kas arī nebūtu paslēpts vārdā ilgspējīgi izaugsmi, tas viss mums ir jāuzskata kā prioritātu un jāinvestē. Un Mums, protams, ir jātiek līdzi ne tikai kaimiņiem, piemēram, eh, Polijai jātiek līdz Vācijai, Ukrainai jātiek līdz Polijai, bet ir jāskatās uz tālākām valstīm. Un otrkārt, ko es gribētu, lai jūs paņemat no mūsu diskusijām eh, šodien, kaut mums nav vairāk laika, tātad gribētos, lai jūs uh, pieņēma zināšanai to, ka mēs saprotam, ka Eiropas Savienības strateģiskā programma 2020 ir arī saistīta ar, ar jaunu eiru budžetu sakarā, un kad mēs griežamies pie Eiropiešiem, ar visu to, kas ir attiecināms uz finansējumiem, uh, uz finansējumu šim periodam un kapitāla investīcijām, un finansu tirgu veicināšanu, lai mēs varētu uh, saņemt no finanšu tirgiem šos uh, finansējumus, tad viss ir saistīts ar to, ka labi jāizmanto Eiropas saņems budžets. Un ko tas nozīmē? Vai tad mēs to sadalīsim 20 vai 15 dažādos nozaru fondos vai izveidojam jaunus fondus? Uh, O, vai arī varbūt ir eh, jāpiešķir Eiropas komisijai jaunas kompetences, kas mums daudz maksās finansiālā ziņā un prasīs arī ilgus laiku, ilgus gadus, vai arī varbūt mums ir eh, pareizāk šie fondi jāmenedžē, vai arī ir jāizveido jauni politikas mehānismi, kas eh, palīdzēs gadu garumā investīcijas labāk izmantot. Uh, Un tas nozīmē, ka te visi kritēriji ir iekšā, sākot jau ar strateģiskiem pamatu uzdevumiem, e, kuri ir individuāli e, izstrādāti, lai atbilst reģionālajām konkrētajām vajadzībām. Un tas, kā mēs piešķiram finansējumu fondus projektiem, tad eh, mums ir ārkārtīgi spēcīgs šis mehānisms, un arī ir mums mehānisms, lai mm, veiktu procesiem, procesu līdzsakošanu, monitoringu, un arī eh, vides ģenerāldirektorāts un citi ģenerāldirektorāti var strādāt ar šiem projektiem no pašiem pamatiem, tad, tad mums ir gan politikas, gan mehānismi, lai ieviestu šīs politikas. Uh, Kāpēc gan mums tagad ir kaut kas jauns jāizdomā un desmitiem varbūt gadu jāvelta, lai izgudrotu jaunus iekārtas un kas beig beigās būs ļoti dārgas? Tātad eh, šī koordinācija ļoti svarīga, arī ņemot to, ka mums ir šīs izmaiņas 2000, saistībā ar, ar 2020 stratēģiju, bet tomēr šis mehānisms eh, koordinēšanas ir vēl pārāk vārgs. Tā kā lūdzu, eh, ņemiet sev līdzi šos, šīs domas, šīs idejas, un kā jau eh, Lambērkungs un citi kolēģi teica, mums jāņem tas viss vērā, lai mēs varētu nonākt pie tādām iespējām, kas uh, dotu eh, reāli iespēju veidot jaunu līgumu, kur arī būtu visi cilvēki iesaistīti. Tātad kāda politika iesaista cilvēkus īstenībā tieši tāda, kāda jau mums ir? Un es domāju, ka ik viens, kurš domā, ka šos pamatu uzdevumus var uh, realizēt caur kaut kādiem citiem mehānistiem, mehānismiem politiskā ziņā kļūdās. Muy bien, muchas gracias, presidenta. La verdad que to... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu piefiksējis visus viedokļus, ko kolēģi ir pauduši. debatēs par šo ziņojumu. Es domāju, ka šis ir bijis uh, tāds ļoti vērtīgs uh, diskusiju uh, rīts saistībā ar manu ziņojumu. Gribu pateikties priekšsēdētājs kundzei, jo viņa tik tiešām ir bijusi tā, kas ir mani aicinājusi tālāk virzīt šīs debatas un strādāt pie jautājuma. Tātad pāris komentāri komentāri par atzinumiem, par viedokļiem, kas te tika pausti. Pirmām kārtām. Šis nav ziņojums par stratēģiju 2020, bet drīzāk par kohēzijas politikas devumu uh, šajā stratēģijā. Tātad, te, manuprāt, ir zināma neansa. Domāju, ka Ir interesanti tas, ka notika mums šīs debatas komitejā, un ir svarīgi, lai Eiropas parlamentā mums būtu šāda veida debatas, un tās ir jāorganizē saulēcīgi, jo Eiropa gaida uz šo stratēģiju 2020, lai tā tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk, jo tā situācija, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir ārkārtīgi sarežģīta visā Eiropas Savienībā. Runājot par Van Nistelroju kungu, es piekrītu viņam. Es piekrītu Eh, tam, kas svarīga loma ir vietējām pašvaldībām un reģioniem, un eh, ka tiem ir jāspēlē sava loma eh, šīs strateģiskās politikas atbilstošajos līmeņos. Par Lambēra kunga teikto arī te jāsaka, mēs esam viensprātis, ka šai kohēzijas politikai ir jātuvina cilvēkus mums. Albrecht kungs, kohēzijas politika izglāba Lisabonas stratēģiju bet mums nepieciešama labāka koordinācija starp dažādajām politikām, kas ir saistītas ar to. Un kohēzijas politika tik tiešām ir bijusi vienīgā Lisabonas stratēģijas obligātā sadaļa. Un varbūt tieši tāpēc mums jānodrošina, lai tā būtu vēl spēcīgāka. Sīles kungs, es jums piekrītu par uh, komunikācijām starp uh, vietējām, reģionālām un valsts varas iestādēm, tam ir jājūtās iesaistītām šai projektā. Ir nepieciešama kohēzijas politika, kurai ir jauna stratēģija, kur labāk spēj nodrošināt komunikāciju un kas vairāk un tiešāk skar tieši varas iestādes uh, vietējā un reģionālā līmenī. Mums ir jāizmanto šī iespēja un jālabo pagātnes kļūdas. Baštināru kungs, pilnīgi piekrīt jums ka mums ir nepieciešama labāka ekonomiskā pārvaldība. Tas ir pilnīgi obligāti. Tāpat piekrītu arī Maier kunga teiktajiem. Uh, Lisabonas stratēģija ir ārkārtīgi svarīga, un es domāju, ka kohēzijas politikai ir jādod savus ieguldījumus tādā ļoti konkrētā veidā stratēģijā 2020. Tā kā, principā, jā, viss teiktais ir bijis ārkārtīgi interesants, esmu to piefiksējis un ceru, ka varēšu uzlabot ziņojumu un uh, Uh, gaidīšu jūsu grozījumus. Paldies, cienījamie kolēģi! Ies, grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts, un tas, diemžēl, diezgan īsts tieši uh, lieldienu dēļ, 24. marts noteikts, uh, pulksten 12 dienā, un tāpēc es aicinu jūs tātad iesniegt grozījums bez īpašas kavēšanās. Uh, paldies! Uh, uh, Anerkungam, uh, cik es saprotu, ka pārējie kolēģi paliks uz sēdes, atliks šo daļu. Mums ir izskatāms vēl viens uh, ziņojums. Mēs pārējām tagad pie uh, Lamberta van Nistelroja kunga ziņojuma, kas ir ziņojums par uh, uh līdzekļiem sinerģijas īstenošanai. Un uh, van Nistelroja kungs uh, vārdu dod jums. Skat. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Mēs jāsaka, esam tāda ļoti augsta līmeņa domāšana veikuši, un es domāju, ka vajadzētu nolaisties kādu līmeni zemāk. Šis ir ieviešanas ziņojums, kas aplūko esošu politiku un izvērtē tās funkcionēšanu reāli praksē. Un šis ir ārkārtīgi noderīgs pasākums reģionālā izpratnē, jo mēs šeit runājam par sinerģijām, eh, reģionāliem fondiem, eh, kohēzijas fondu, pētniecības un attīstības politiku un eh, kopējo lauksaimniecības politiku, inovācijām, maziem vidējiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka ir ārkārtīgi noderīgi mums paskatīties tādā atšķirīgā veidā nekā ITRE komiteja, kur atbilstoši 50. reglamentu punktam strādā pie šī jautājuma. Un uh, jāsaka, ka ar ITRE komiteju mums ir bijusi ļoti laba auglīga sadarbība un ir izteikts daudz idejas. No ITRE komitejas ir nākušas uh, ļoti vērtīgas domas. Uh, tieši par uh, ieviešanu. Uh, Šācamā Kakas kungs ir uh, līdzreferents, un es domāju, ka viņam noteikti būs ļoti mm, labs pienesums. Mēs esam jau šo jautājumu izskatījuši uh, vairāk kārt šī ir laikam otrā vai trešā reize, kad mēs aplūkojam šo jautājumu. <clears throat> mēs jau iepriekš teicām, ka nepieciešama tāda fokusētāka un konkrētāka rīcība. Un pastāv liela atšķirība. Ja mēs raugāmies, no vienas puses ir uh, līdzekļi, kas nāk no kopējās lauksaimniecības politikas un no septītās ietvara programmas pētniecībai. Mēs redzam arī parlamenta pirkstnospiedums uh, uz tā, jo mēs centāmies panākt uh, šādu virzību reģionālais fonds atkal ir kaut kas atsevišķs šai sakarībā. Mums ir strateģiskie dokumenti no nacionālā līmeņa, no dalību valstīm, un ir uh, daudz iespēju vēl dažādas detaļas uh, izstrādāt uz decentralizētiem pamatiem, tātad aizpildot iztrūkstošos uh, logus. Ja mēs raugamies uz attīstību reģionos un pilsētās, jāizmanto praktiski instrumenti tā, lai partneri uz vietas varētu orientēties visā šai pārbagātībā. Tas, protams, nenozīmē, ka jums ir jābūt uh, izcilam ekspertam, lai saprastu visu notiekošo, bet tomēr ir nepieciešami instrumenti, kas nav uh, pārāk sarežģīti un lai cilvēkam nav jābūt tehnokrātam, lai to saprastu, jo reģionu un pilsētas ir tie, kuriem būs jāizmanto šie instrumenti tad, kad tie tiks, uh, tā teikt, uh, laist rīcībā. Domāju, ka ieviešanas ziņojums ir ļoti noderīgs. Tas noteikti dos daudz uh, pozitīva, un komisija arī varēs uh, sniegt savu ziņojumu un dot labus piemērus par to, kā šī sinerģija ir darbojusies un kur ir uh, šīs stratēģijas spēcīgie punkti. Protams, ir bijuši vairāki posmi, bija neoficiāla dokumenta, pārdomu dokumentu fāze, tad bija zaļā grāmata. Un e, pēc tam tika izteikts spriedums, ka KLP uh, e, ir novecojusi uh, un struktūrālie fondi. Arī par tiem varētu teikt, ka tie jau ilgu laiku ir pastāvējuši šis, šīs zemes. Uh, Tā tad mums ir iespēja tā kā atkāpties un palūkoties uz to visu no attāluma, un mēs redzam, ka šī vietējā un reģionālā dimensija ir eh, jāpaceļ tādā augstākā līmenī teritoriālā ziņā, jo tas mums atkal ir jauns elements, tas mums palīdz veidot, tā, veidot tālāko vīziju, tā lai mēs varētu būt konkurētspējīgi nākotnē. Lai mēs varētu sasniegt sociālās politikas izvirzītos mērķus, lai varētu nodrošināt arī ilgtspējību un konkurētspēju. Pētniecības un attīstības elements ļoti labi iedara Un es domāju, ka šī saikne ļoti skaidrs saredzama starp pētniecību un attīstību un individuāliem reģioniem, jo tādā veidā tiek ģenerēts inovācijas un inovācijas proces, produktu process, jo inovācijas arī var radīt augstāk kvalificētas darba vietas kas ir tik ļoti svarīga. Mums nepieciešams pieņemt faktu, ka dažos reģionos, dažās pilsētu zonās un tur tieši ir jāvērš uzmanību uz specifiskām darbībām un jāizmanto tās zināšanas, kuras jau pastāv. Domāju, ka šorīt mēs Eh, esam runājuši par šo lietu un arī citām, un jau vairāk kārt esam teikuši, ja to visu varētu reāli izvērst, tad uh, viss notiktu gludi. Un uh, šo informāciju varētu nodot uh, tālāk. Un laba sadarbība ir visam tam priekšnosacījums un nepieciešama arī atbilstoši savienojumi. Arī itri atzinumā ir uh, runa par šiem elementiem, kas mums palīdzēs izmantot esošo politiku. Un uh, Tagad mums ir uh, stratēģija 2020, pie tās tiek strādāts. Es domāju, ka visas šīs diskusijas, kas ir notikušas, ir bijušas ārkārtīgi noderīgas. Un, uh, Es gribētu tikai pateikties vēl darbiniekiem, jo viņi tik tiešām ir uh, palīdzējuši mums uh, sadarboties ar uh, ITRE komiteju. Un tas ir ļoti būtiski, kad mēs nonākam pie KLP un tāpat arī pie pētniecības regulas. Mums jānodrošina, lai mēs to visu atbilstoši iekļautu arī balsošanas sarakstā, bet katrā ziņā, es domāju, bijis ļoti interesants pasākums. Uh, Šāds Markakas kungs ir pieteicies izteikties, tātad pavisam īsi dosim viņam vārdu. <clears throat> Äh, paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikties par iespēju izteikties. Esmu referents ITRE komitejā. Vēlējos arī pateikties Lambertam van Nistorojam par izcilo iniciatīvu bieži vien ir tā, ka mēs lielu daļu uh, savu potenciālu Eiropā izšķērdējam, jo mēs uh, eh, nevirzām visu pareizajā gultnē, mēs savu enerģiju nevirzām pareizajā gultnē. Šī iniciatīva ir vienkārši brīnišķīga. Pirms kāda laika mēs uzzinājām par 2020. gada stratēģiju un par to tagad norisinās diskusijas. Mēs zinām, ka Lisabonas stratēģija izgāzās arī kaut vai tā iemesla dēļ, ka bija pārāk daudz eh, nekonkrēti formulētu mērķu. Tagad, runājot par 2020. gada stratēģiju, mums varbūt būs iespēja sasniegt konkrētus 5, 6 mērķus, kurus ir iespējams izvērtēt un izmērīt, bet tas būs iespējams tikai tad, ja mums būs iespējams to racionalizēt. Šajā darba kārtībā mēs jau esam vienojušies par konkrētām lietām, proti par izpēti. Finanšu ministri, protams, par to nav sajūsmā. Tātad 3% no IKP tiek veltīti pētniecībai un tālāk tiek runāts par ilgspējīgo energoefektivitātes revolūciju. Ja mēs vēlamies to sasniegt, mēs nedrīkstam rīkoties kā kādreiz, proti, ka bija daudz dažādu fondu, dažādu veicināšanas instrumentu, tie kaut kur tādās paralēlējās pasaulēs dzīvoja, bet eh, nebija nekādas daudz informācijas vienam par otru, un tie pat bija pretrunīgi. Tādēļ būtu prātīgi meklēt iespējamās sinerģijas, piemēram, elektriskā mobilitāte. Nu, tāds viens piemērs, ko mēs šeit īsti domājam. ITRE komitejā mēs domājam par to, kā virzīt uz priekšu jauninājums. Jau pirms kāda laika tika runāts par baterijām, par elektriskajām baterijām, kas varētu darboties uz niķeļa bāzes, un jau divus gadus tas ir iespējams, un tagad ir litija baterijas, un tas viss notiek ļoti ātri, jauninājumi tika izveidot, un tagad tam ir jāpiemēro infrastruktūra, kāds gan man labums no mašīnas ar litija baterijām, ja man nav, piemēram, iespēja tuvākajā rādījusā to kaut kad uzlādēt, kad tas būs nepieciešams. Protams, parlamentam ir eh, labas sadarbības iespējas. Mēs sadarbojamies daudz labāk nekā Eiropas komisija. Hībners kundze to zina no saviem laikiem komisijā, jo bieži vien eh, ģenerāldirekcijas eh, strādā netik veiksmīgi, kā mēs parlamentā starp dažādām politiskajām grupām, bet citreiz ir arī otrādi. Lambertam es gribēju pateikt, ka mums ir jāpadomā par to, kā no inovācijas, no idejas pāriet uz konkrēta produktu pielietojumu, uz infrastruktūras izveidi. Tātad šis solis no līdz uh, ir jāapaudzē ar konkrētiem posmiem, konkrētām stratēģijām. Piemēram, um, ir jāsadarbojas ar MVU, um, ar izpētes institūcijām. Šie visi spēlētāji varētu izmantot kohēzijas fonda līdzekļus, bet, uh, piemēram, prasības, visi papīri, kas ir jāaizpilda, Interreg, FP7, viss šīs prasības ir pilnīgi atšķirīgas un tādēļ uh, nav tādas vienotas metodas, viss tiek sarežģīts, un es vēlētos, lai reģioni varētu izmantot pilnīgi visas problēmas, bet ir trīs problēmas. Viena problēma ir atšķirīgās pieprasījuma iesniegšanas metodas, otra ir līdzfinansējuma jautājums. Piemēram, no viena fonda, reģionālā fonda nevar saņemt naudu. Tātad, ja jūs vēlaties eh, uzsākāt projektu, jūs nevarat vienlaicīgi saņemt naudu, piemēram, no Reģionālas attīstības fonda un no FP7 pamatprogrammas. Uh, Tam vajadzētu tikt atvieglotam, ja mēs vēlamies palīdzēt Eiropai tikt uz priekšu. Un trešā problēma mums ir par maz ekspertu. Par maz ekspertu, kas pat tiešām saprot visas šīs prasījumu iesniegšanas metodas. Tie varētu būt tādi zinātnes, izpētes, pārvaldnieki, menedžeri. Mums vajadzētu šos cilvēkus izglītot, apmācīt, lai viņi reģionos varētu sniegt attiecīgo palīdzību. Es runāju par elektriskajiem automobīļiem. Uh, Tā bija Spānijas prezidentūras iniciatīva, kas man šķiet arī ļoti veiksmīga. Un, dāmas un kungi, kādi varētu būt zaudējumi, ja mēs to visu neīstenosim? Piemēram, pastīsimies uz Stavrakākisa kunga dzimteni, Grieķiju, kas tur notiek? Tā ir Eirozonas valsts, Un kas notiek, ja, piemēram, vienā valstī ir iespēja izmantot dažādu fondu līdzekļus, Eiropa līdzekļus, kohēzijas fondu līdzekļus, bet ja tie netiek izmantot produktīvi, nu jūs redzat, kas notiek, tā tad jāīsteno ir investīcijas eh, infrastruktūrās, izpētes infrastruktūrās, zinātnes infrastruktūrās, uzņēmēju darbībā. Mums ir jādomā ilgspējīgi, jo ja mēs kaut ko nedarīsim, tad uh, greizi daudz kas noies citās valstīs, nākamā, kas kritīs, būs Spānija Spānija, Itālija, Portugāla, tādēļ mums kopīgi ir jābeklē sinerģijas, tās jāpadziļina. Un es uzskatu, ka Lambert van Nistelroja iniciatīva ir izcils ieguldījums 2020. gada īstenošanai, ko mēs savādāk nevarētu nolikt uz kājām. Paldies! And, uh, Paldies! Un tagad ēnu uh, referents Tojers. Paldies, uh, cienītā priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. No abiem referentiem mēs dzirdējām būtiskus izklāstus par šo tik ārkārtīgi nozīmīgo tēmatu. Par to jau esam runājuši vairākas reizes. Vēlējos pateikties Van Nistelroja kungam par izcilo iniciatīvu. Vēlējos pateikties arī Kacimar Kakis kungam no ITRE komitejas. Un es koncentrēšos tikai uz dažām piezīmēm. mums ir jāmeklē sinerģijas, jādomā par labāku saskaņotību starp kohēzijas un eh, attīstības fondiem, starp inovācijām, un lasot šo ziņojumu, tapa skaidrs, ka ir jāpamato atšķirīgu pieeju izmantošanu. Tātad viens no tiem ir nu, no, apakš, no augšas uz apakšu, Eiropas perspektīva, augstākā līmeņa zinātnieki, pētnieki, Eiropas līmenis eh, tīklu veidošana, bet tajā pašā laikā ir jābūt arī pieejai no apakšas uz augšu. Mēs paši esam pārliecinājušies, ka ir jāveicina MVU darbība, jāatbalsta arī mazākas augstskolas, un tām var piedāvāt līdzekļus no septītās izpētes pamatprogrammas fonda. Bieži vien daudz apgalvo, ka jā, šādiem maz līmeņu struktūrām, mazām struktūrām nav Eiropas atvēziena, pētniecība varbūt tur nav tik revolucionāra, bet kādam konkrētam reģionam piemēram, izmantojot interregu līdzekļus, sadarbojoties pārobežu režīmā, ir iespēja sniegt būtisku ieguldījumu tehnoloģiju pārnesē arī reģionālajā līmenī, un tad uh, tur varētu uz vietas piedzīvot tādu uzplaukumu, jo MVU darbojošamies tas ir nozīmīgs atbalsts. Es uh, Domāju, šis ziņojums ir liels sasniegums, un Lamberts van Nistelrojas un Jorgo Kacimarkakis ir izstrādājuši patiešām lielisku iniciatīvu. Mums vajadzētu varbūt vienīgi tādas uh, saskarsmes punktus uh, formulēt skaidrāk un ir jākoncentrējas uz tiem. Mums ir arī jāurda komisija, lai tā ņem vērā uh, Jorgos Kacimarkakis kunga ieteikums, lai tie tiek realizēti. Mums jāpadomā arī par pieprasījumā veidlapu harmonizāciju, lai visi šie procesi, metodas ir vienotāk, homogēnāki. Un es uzskatu, ka nākotnē ir jāpadomā par divu virzienu iespējām. Tā tad eh, pieeja no augšas uz apakšu un no apakšas uz augšu. Protams, reģionos arī ir jābūt iespējai salikt pareizos akcentus un jāņem vērā tās īpašās vajadzības, kas ir dažādiem reģioniem un arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir tāds teorētisks jautājums. Äh, wo die Innovationspotenziale liegen. Mēs zinām it kā, kur ir šie attīstības potenciāli atsevišķos reģionos, bet tad ir tie, tie ir jāmāk atpazīt un tie ir attiecīgi arī jāveicina, äh, piesaistot Eiropas Savienības fondu investīcijas. Es domāju, ka īstenībā atrodamies uz pareizā ceļa, vajag te tikai tā noslīpēt šo ziņojumu, ienie, iesniegt tādus uh, nepārāk tālējušus grozījumus. Es domāju, ka vispārējos vilcienos galvenajās vadlīnijās šis ziņojums ir uzteikšanas vērts un sirsnīgs paldies par to referentam. Paldies, un tagad eh, Delī kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es pateicos Nistelerai kungam par ziņojumu un tāpat arī līdz referentam pasakos. Gribētu izteikt dažas piezīmes, un tās es arī izteikšu savos grozījumos. Pirmkārt, es domāju, ka šis ziņojums viņ, ir vērsts uz vienu punktu, kas nešķiet prioritārs turpmākajam finansēšanas periodam, un tas ir inovācijām paredzētiem līdzekļiem ilgspējīgai attīstībai konkrēti runāt par energoekonomiku un uh, atjaunīgiem energoavotiem un energo uh, pasākumu stiprināšanai, ēku siltināšanai, lai uzlabotu šo ēku energoefektivitāti. Un gribētu šai ziņojumā arī nozīmēt uz to, ka norādīt uz to, ka trūkst saiknes starp inovācijām un uh, integrāciju, sociālo integrāciju. Uh, Man šķiet, ka tas ir absolūti nepieciešams, lai būtu pasākumi, kas uh, sasaista kohēziju un konkurētspēju vienā integrētā sociālā pieejā, kā tas ir, piemēram, uh, kopienas programmā In Europe. Uh, galvenais mērķis programmai ir atbalstīt inovāciju metodoloģiju mazāk attīstītajās pilsētās, un ir nepieciešams, lai kopienas pētniecības programma dotu savu ieguldījumu vairākos mērķos, lai palielinātu uh, izglītības uh, līmeni uh, konkrētajās pilsētās, lai samazinātu sociālo nevienlīdzīgumu mūsu pilsētās un reģionos, tāpat, lai palielinātu uh, pilsētu pievilcīgumu, lai nodrošinātu labāku mobilitāti, piekļuvi vietām un piekļuvi dažādam aprīkojumam tāpat. Uh, uzlabot eh, pilsētu dzīves eh, kvalitāti iedzīvotājiem, tātad uzlabojot gaisa kvalitāti, samazinot trokšņu līmeņus un tā tālāk. Un it īpaši nodrošinot jauniešiem piekļuvi darba vietām, nodarbinātībai. Un tieši tāpēc ir atkal jādod eh, atbalsts izglītībai un piekļuviem jaunām tehnoloģijām. Es domāju, ka Ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība sinerģijām starp dažādām Eiropas programmām, inovācijām un pētniecībām un attīstībai. Domāju, ka nepieciešams, lai šis ziņojums prasītu komisijai stiprināt uh, informāciju, kas ir uh, vietējām, interesētajām pusēm par šo projektu, lai varētu nodrošināt pēc iespējas tādu tuvāku un reālāku līdzdalību vietējā līmenī uh, šai teritoriāla attīstībā. Paldies! Paldies! Mums ir pieteikšies vēl seši runātāji un vēl viens jautājums mūsu darba kārtībā, tāpēc lūdzu izsakaties pēc iespējas īsāk. Matūls kungs. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să-l felicit pe colegul Nistelrooy. Paldies, priekšsēdētājs gribētu pateikties Nistelrooy kungam par uh, izcilu labo ziņojumu. kurā tiek runāts par sinerģijām un uh, pētniecības fondu izmantošanu. Mēs tātad principā šeit runājam par Eiropas Savienības nākotni, vai ne tā? Tātad kāds ir sākuma izejas punkts? Starp 2007 un 2013 gadu kohēzijas uh, politika uh, līdzekļi ir uh, trīskāršojušies, kas ir atvēlēti uh, pētniecībai un uh, inovācijām bet tikai salīdzinot ar uh, iepriekšējo uh, periodu. Runa ir par uh, 45 miljārdiem, uh, kas tieši tika atvēlēti pētniecībai un uh, uh inovācijām tādā visstriktākajā nozīmē, bet Tātad palielinājums ir salīdzinot ar iepriekšējo periodu, bet, ja mēs salīdzinām ar ASV vai Ķīnu, tad jāsaka, šie ir tikai tādi mazi pirmie solīši, un mums ir jāturpina šis uh, ceļš. Ziņojums ļoti labā veidā parāda mums tālāk ejamo ceļu. Man nav daudz laika, tāpēc es minēšu tikai pāris lietas. Es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski veicināt un uh, piemērot uh, šos uh, panākumu modeļus, uh, šajā zināšanu trīsstūrī attiecībās starp uzņēmumiem, pētniecības centriem un universitātēm, maziem vidiem uzņēmiem un vietējām pašvaldībām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs labāk saprastu, ka pētniecības un inovācijas, pētniecībai un inovācijai ir jāaiziet kā ārpus šiem uh, universitāšu pētniecības centriem, un tam ir jākļūst par tādu būtisku lauciņu visiem maziem vidējiem uzņēmiem, pat uh, lokālajām vietējām varas iestādēm. Un um, es ar prieku konstatēju, ka uh, šajā ziņojumā ir sprausta nostāja, ka uh, reģionālai sadarbībai vienmēr būs ļoti būtiski iespēja, lai risinātu šos uh, Eiropas Savienības mērķus, lai mazinātu struktūrālās atšķirības starp uh, reģioniem, lai uzlabotu konkurētspēju un lai cīnītos uh, pret uh, ekonomiskās krīzes sekām un tāpat arī, lai ierobežotu uh, demografisko un klimatisko izmaiņu ietekmi. Es uh, ļoti novērtēju iespēju uh, piedāvāt uh, stimulus uh, inovāciju veicināšanai. Es domāju, ka tas būtu ļoti būtiski. Noslēgumā es gribētu nosvērt, uzsvērt, cik svarīga būtu efektīvāka palīdzība izvēršot šīs programmas un uh, stiprinot eh, sinerģijas starp eh, pētniecības un inovācijas centriem un, attiecīgi, lai tādā veidā radītu arī darba vietas. Kā jau referents eh, ir norādījis savu ziņojumu beigās un vēlreiz apsveic referentu. Thank you very much, Johan Celler and then Sofija Okoņa. Paldies. Uh, nākamā runātājiem vārds. Celler um, uh, kungam, paldies. Paldies priekšsēdētais kundzei, paldies uh, Lambertam un Istorājam par šo ziņojumu. Viņš šeit jau iezīmē jaunus ceļu virzienus. Protams, ir arī jāanalizē jau pieņemtie politiskie lēmumi. Mums noteikti vajadzētu arī turpināt uh, spērt pārliecinošus soļus pa šo ceļu. Tā tad ir jāpieņem nevien politiskās vadlīnijas, bet arī jāpalauz galvu par to, kā tās ir iespējams īstenot un ko kāda būs tā ietekme uz vietas reģionos. Un uh, Van Nistelroja kungs, viņš arī pateica, ka Reģionālās attīstības komiteja ir tāda kā starpdisciplināra komiteja. Un, ņemot vērā Lisabons līguma stāšanos spēko, mēs joprojām tiekam ciešāk iesaistīti politisko lēmumu pieņemšanā. Protams, mums ir nepieciešams arī liels investīcijas, par to bieži tiek runāts. Protams, katrs vēlas eh, kaut ko pasmelt no šī kohēzijas politikas katla. Uh, Lamberts Van Nistelrojs to arī pareizi atspoguļoja. Īstenošana notiek reģionālajā līmenī, tur arī ir jānotiek sinerģijām un e, tām ir jābūt īstenojamām. Tālāk viņš sadarbojās ar uh, tādu, nu, profesionālo komiteju, eh, speciālo komiteju, ar ITRE komiteju, ar kādiem ar Kākisa kungu, un tas arī iezīmē jaunas sadarbības iespējas, ka mēs varam sadarboties pāri komiteju robežām. Tikai tādā veidā varēs īstenot efektīvu inovāciju politiku, ja tā būs papildināta ar finansiālo oderi un eh, būs arī īstenota reģionos, kur to īstenos attiecīgi aktieri. Uh, Šajā kontekstā es vēlējos arī atsaukties uz Eiropas komisijas 2009. gada septembrī izdoto dokumentu par inovācijas politiku kopienās, eh, ņemot vērā mainīgo pasauli. Šeit ir teikums, kohēzijas politika piedāvā sabalansētu un ilgtspējīgu inovāciju politikas eh, dzinēju motoru. Domāju, uh, par komisijas dokumentu ehm, tika izstrādāts arī Vinklera kunga ziņojums. Mēs noteikti varētu vēl sazināties, lai varētu apkopot visas vērtīgās ehm, Nīsteleroja kunga ziņojumā iekļautās atziņas. Ehm, ņemsim vērā arī Kacimāra Kakisa kunga izteikums, un tas mūs varēs virzīt tālāk pa šo ceļu, ceļā uz uh, inovāciju politiku. Sofija Konui un tad Angurākis kungs. Madame la Présidente, chers collègues. Cienījamie kolēģi, priekšsēdētājs kundze, Van Nistelroja kungs ir ļoti labs, un es domāju, ka te nekas daudz nav sakām. Ņemot vērā to, ka ir minētas galvenās programmas, vienīgais jautājums, pie kā es gribētu pakavēties, ir uh, tas, cik ir svarīgi, lai kohēzijas politika un dažādās finansēšanas programmas nodrošinātu reālu rezultātu Eiropā. Mēs visi esam uh, viensprātis Francijā. Es esmu izstrādājis ziņojumu uh, par iemesliem, kāpēc šai, šai politikai un programmām, kāpēc viņas nekļuva tādas vietēja līmeņa programmas un kāpēc šīs programmas joprojām tiek uzskatītas kā par tādām ļoti saistošām, sarežģītām un grūtām. Domāju, ka iemesls, kāpēc šīs dažādās politikas nav īstenotas ar tādu dinamiku un dinamismu, kādu mēs gribētu redzēt, Tas viss izried no šīs procedūras sarežģītības. Šī politiskās programmas enerģijas iniciatīva ir ļoti būtiska, tīpaši pašreizējos krīzes apstākļos, bet tāpat laikā realizācija bieži vien ir ļoti sarežģīta, jo tā vēl atkal rau, ja, rada jaunas, eh, kā lai saka, eh, birokrātiskos eh, šķēršļus. Ir nepieciešama patiesa, reāla sinerģija, un to jau iepriekšējais runātājs labi teica. Uh, nepieciešama sinerģija arī ieviešanā uh, šajās dažādajās politikās, vienkāršojot dažādos pasākumus, ir īpaši dokumentācijas ziņā. Tur jums ir pilnīgi taisnība, tātad dokumenti, uh, kas mums uh, projekta veicējiem ir jāveic. Ir nepieciešams vienkāršot, ir jārada ieskats, iespējas, ka programma ir vienkāršāka, un tas mainīs arī Eiropas imīģu kā tādu. Mums ir uh, jākomunicē un jāparāda, ka mēs virzamies uz caurskatāmību, bet jāiet arī vienkāršošanas virzienā, lai padarītu procesu efektīvāku un lai rādītu pozitīvu imidžu un dinamisku uh, imidžu visām šīm politiskajām nostādnēm un visām šīm programmām. Paldies, Angurakis kungam vārds. E, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un ko es vēlētos pateikt dažas lietas, kas ir ļoti cieši saistīts ar mūsu šodienas sarunu un arī ar ziņojumu. Es domāju, ka šeit ir sava veida sadursmes. Izpāsme no vienas puses ar politiķiem un uh, zinātniskā pētījuma uh, autoriem un pētniekiem kā tādiem. Un kā mēs vērtējam 86 miljārdus eiro Es domāju, ka mēs uh, visi apzināmies, ka varam izmantot tik lielu naudu, man arī pat vairāk, un skatāmies uz Ķīnu un uz uh, eh, ASV, un tad eh, neviens nevarēja paredzēt šīs finansu krīzes milz mērogus. Un tas dažādās pasaules vietās ir sevišķi smagu uh, iespēju atstājuši tieši uz strādājošajiem cilvēkiem, kas sievietēm tā vīriešiem. Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst šo domu, ka dažreiz var iznākt tā, ka mēs liekam lielāku uzsvaru uz uh, peļņu un konkurētspēju nekā uz cilvēkiem. Ja mēs izlietojam miljardus uh, valstīs, par kurām mēs šeit runājam, tad uh, kā uh, mēs varam palaist garām tādu du, faktu, ka neviens neparedzēja šādu krīzi, par spīti tam, ka bija gan prognozēšana, gan labi plāni. Uh, Te nu mums ir vairāk apstākļi, kas jātur prātā, un tas arī iet kopā ar uh, reģionu konverģenci. Bet 13. Uh, punkts ziņojumā liek mums domāt par to, kādus pamatu uzdevumus mēs izvirzam strateģiskam plānam 2020. gadam un kā kohēzijas politika var tikt izmantota eh, šīs stratēģijas labā. Būtu visai bīstam, ja mēs vienkārši atkārtotu jau iepriekš veikto, bet 2020. gada ir visai līdzīga Lisabonas stratēģijai. Uh, Un atkal te ir tā pati problēma, ka konkurētspēja ir pāri visam. Protams, ka mums ir jāpalielina investīcijas, labi jāizmanto finansējums un e, jāatbalsta e, pētniecības centri, kas jau labi strādā, un e, jāatrod iespēja, kā samazināt atšķirības un neatbilstības uh, Eh, bet vai tad mēs vēlamies vairāk silikona ielējas izveidot uh, Eiropā? Tādai paradigmai mēs negribam sekot. Mums ir sa, tieši. Eh, mums ir jāskatās uz tām problēmām, kuras norā, par kurām runāja Nīstelroja kungs. Un arī par to, kas attiec uz, uz pilsētām, tagad jau F gadījumā. Es domāju, ka ziņojums mūs vēda pareizajā virzienā, bet tomēr vēl ir lieli, lieli jautājumi, kas jāprecizē. Vai es varētu atkal aicāt Lambēru van Nistelroju ņemt vērdu, un tad būs no nu, komisijas pārstāvim vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad īstenībā mums šeit ir daudz kvalitatīvas domas izskanējušas, kas eh, mūs svedinās domāt tālāk par šiem jautājumiem, bet runājot par saikni starp kohēzijas politiku un Eiropas Sanības 2020. gada stratēģiju un kā stiprināt eh, iezīmētos iezīmētās investīcijas un, un, un mētiecīgi tās izlietot. E, par to ir jādomā. Un otrkārt, e, mums jā, jāsaista e, reģi, reģionālās lietas ar e, dažādām jaunām un inovatīvām lietām lietām. Tas, ko mēs saucam par e, tehnoloģiski izsmalcinātu zāļu reģionālo specializāciju, tātad mums šeit ir selektīvi atlasītas reģionālās inovatīvās prioritātes, un tās ir jāsaskaņo ar uh, vispārīgām Eiropas Savienības uh, nostājām. Un precīzi komentējot, kā šo sinerģijas praksi pielietot, vai vismaz, uh, ko mēs varētu darīt, tad pirmkārt jāsaka, ka mums šeit ir jāpadziļina zināšanas starp sistēmām, uh, ņemot vērā, ka apakšā ir divas šīs te uh, puses. Subsidiaritātes princips no vienas puses te ir tiešā pārvalde saistīta ar projektiem. Uh, un konkurenci, te jau ir pati par sevi daba sarežģīta, jo ir gan konkurence, gan administratīvais sloks, lai dabūtu finansējumu. Ko mēs varam šeit darīt? Kopš 1990 gadiem, kad mēs eh, starp ģenerāla direktorātiem uh, parakstījām sadarbības uh, eh, hārtu, tad mēs esam uzsākuši konkrētu programmu, darba programmu, kas ir ilgus desmit gadus un daudzos gadījumos devus veiksmīgus rezultātus. Pagājušajā gadā mēs otro reizi parakstījām starp ģenerāla direktorāta sadarbības hārtu. Un ar eh, domu stiprināt eh, infrastruktūras un zinātniskās pētniecības potenciālu. Vēl otra lieta, kas būtu jāpiemin, ir labās prakses ņemšana vārdā. Jūs zinat, ka ir iniciatīvas, kuras tiek izmainītas, un tad ir eh, ģenerāla direktorāta, kas seko uh, projektiem, kas skar 10-15 uh, eh, reģionus, uh, ko finansē uh, reģija ģenerāla direktorāts. Un, uh, tas, ko mēs iekļāvām pagājušajā gadā mūsu regulā par uh, izlīdzinātās likmes uh, pārmaksājumiem un kā mēs to saistām ar standarta mērogu izmaksām, tas arī jāņem vērā. Paldies! Paldies, vai Lambert, jūs vēlties kaut ko komentēt? Jā, es te dažus no komentāriem gribu vēlreiz pieminēt. Es domāju, ka viena no tām problēmām ir tā, ka sistēmas, ar kurām mums iznāks saskarties komisijā un parlamentā, ir ļoti atšķirīgas, un mums tās ir jātīsta, izmantojot zinātniskās pētniecības fondus. E, no vienas puses likt resursus kopā nav nekas slikts bet ir šeit pielietot pieeja virzoties no augšas uz leju, un e, tur parādās šī Eiropas Savienības mēroga pienotā vērtība. Un, un nav tā, ka mēs tīri mehāniski visu ieliekam vienā lielā katlā, ne pavisam nē. Ir ar vien vēl divas atšķirīgas sistēmas, e, kuras veicina izcilību un arī atbalsta reģionālo politiku cauri inovatīviem risinājumiem, ilgspējīgu vidas izmantošanu un tā tālāk. Un tāpat arī sociāli inovatīvie eh, pasākumi, eh, kas ir būtiski lokālā un reģionālā līmenī, tiešām ir nepieciešams, lai būtu eh, tādi mehānismi, kurus cilvēki var izmantot un veiksmīgi izmantot. Granādā bija liels kongress saistībā uh, par reģioniem un inovatīviem risinājumiem. Kongresā bija vērojams izteikts entuziasms, un es domāju, ka principā situācija paliek skaidrāka eh, visā Eiropas līmenī. Var precīzi norādīt Eh, kādi būs partneri veico zinātnisko pētniecību, eh, bet te ir jāskatās uz pētnieciskā darba infrastruktūru un eh, kā apmaksāt šo infrastruktūru no reģionālajiem fondiem un kohēzijas fondiem. Un nevienmēr tas ir vienkārši, bet ir skaidri un gaiši jānorāda, Eh, kā mēs varam nonākt no A līdz B un kā no izcilības uh, uzdevumiem uh, tos piesaistīt infrastruktūrai. Uh, un tas ir tieši tas, par kur runā strateģija 2020, un ir reģioni, kuri paši arī no savas puses uh, lielas investīcijas <clears throat> realizē, un arī dalību valstis. Runājot par uh, reģionālajiem partneriem. Es arī, cik nu labi esmu pratis, esmu centies uh, aktivizēt nākošos soļus, lai varētu dažādi citādas, dažādas partnerus iesaistīt. Un 2020. gada stratēģijā, es domāju, taču arī ir tieši šādi akcenti vērojami. Uh, uh, tikai tos vajadzētu attiecināt arī uz reģioniem praksē. Reģioniem ir pašiem savi projekti, bet šīm divām lietām nebūtu nav eh, jābūt pretrunīgām. 2020. gada stratēģija nozīmē, ka ir budžets un budžets, kas eh, pieaug, cilvēku runāk budžets pieaug divkārt un trīskārt, bet nu paskatīsimies, ko dara, teiksim, Ķīnā. Reģionālais finansējums ir jātranslē reģionālos un vietējos um, izpās un veidos spējas uz vietām paaugstinot. Jo vēlreiz akcentēju, ka problēma nav tā, ka viss finansējums nonākt eh, vienā katlā, bet mums ir jāskatās uh, uz šo te finansējumu caur reģionālo uh, aspektu. Un te var kaut ko ļoti specifisku un konkrētu uh, finansēt. Šie principi atļauj arī uh, lielai dažādībai reģionos un sekt izmaksas eh, gan saskaņā ar savām vajadzībām, gan, gan saskaņā ar pieejamo uh, menedžmenta kapacitāti. Un tā es vēlos nobeigumā izteikt visiem pateicību par ieguldījumu, uh, pārunājot šos jautājumus, un te vēl tika pieminēts arī tāds jautājums kā sociālā ilgtspējība, par kur mums vēl ir daudz jādomā Es ceru, ka, ja es pareizi atceros, 24. marts bija grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš, un es centīšos nodrošināt no savas puses to, ka es pēc iespējas ātrāk visas šīs atšķirības varu salikt kopā, uh, lai debatas par 2020. gadu stratēģiju uh, uzņemtu apgriezienus. Varbūt eh, priekšnēs kundze laika grafiku vēl paskiet. Es, es īsti nesu pārliecināts, ja labi atceros. Paldies, Lambēr! Jā, 24. mārts, 6. vakarā grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš. Es gribu izteikt uh, abiem referentiem Lambēram un Jorgus Macim ar Kakis kungiem par viņu ieguldījumu. Es domāju, ka ar šo es varu slēgt šo jautājumu, un pēdējais ir saistīts ar to informāciju, ko nolēma vakar politiskie koordinatori. Lēmums tika pieņemts vakar par to, ka ir jāizveid ka sociālistu un demokrātu grupai ir eh, jāsūta atzinums par eh, jūrniecības eh, politikām un arī par to, ka jāvienkāršo un visi tie jautājumi, kas saistīts ar 2016. gadu kohēzijas politikas vienkāršošanu un otrā jautājuma. 2. martā komentāri un jautājumi tika izskatīti, lēmums tika pieņemts arī, ka triju dienu ilgā vizītē jāsūta delegāti uz um, Rumāniju. Eh, sadarbības grupas eh, biedri sagatavos eh, programmu, un tad arī tika runāts par labu pārvaldību Eiropas Savienības reģionālas politikas jautājumu sakarā, un tas tiks tālāk attīstīts nākošajos mēnešos. Un vēl viens lēmums tika pieņemts attiecībā uz to, ka komitejai tiek izteikts rekomendēts Eh, kā mēs eh, ņemt vērā to, kā mēs veidojam eh, savus atzinumus par mainīgo pasauli, un te vēlreiz jāizskat itre ziņojums, bet sakrā to, ka mums nav pietiekuši daudz laika, mēs nesagatavosim atzinumu, bet nosūtīsim mani sagatavoto vēstuli, tātad vakar vienojamies, ka tas ir vislabākais veids, kā tagad rīkoties. Šie ir tie jautājumi, kuri vakar vakar tika eh, rekomendēti apspriežot šos jautājumus koordinatoru vidū, un tā tad nākošais mūsu sanāksmes laiks ir pirmdien 26. aprīļa pulksten trijos un nākošajā 20. aprīļa no rīta. Un ar to es gribu visiem izteikt paldies, ka mēs esam tikuši ar ļoti garu programmu galā. Esam izskatījuši ziņojumus, daudzus viedokļus, atzinumus. Paldies, ka tik labi jūs eh, visi bijāt sagatavojušies eh, mūsu darbām. Un paldies arī tūkiem par to, ka šīs divas dienas strādāja kopā ar mums. Es slēdzu mūsu sanāksmi. Paldies!